Gut, meine Damen. Labi, dāmas un kungi. Cienījamās kolēģis un kolēģi. Domāju, ka mēs eh, varam sākt, kaut arī līdzpriekšādātāja Vains Jāno kundze vēl nav ieradusies, bet viņa noteikti drīz vien ieradīsies. Bet tā kā mums nav sevišķi daudz laika mūsu rīcībā, vajadzētu uzsākt darbu. Es priecājos, ka mums šodien ir eh, uzklausīšana kopā ar eh, cilvēku tiesību apaškomiteju par cilvēku tiesību par cilvēku tiesību eh, jautājumiem reģionālo partnerattiecību nolīgumu kontekstā, ir īpaši ar Āfrikas valstīm. Gribētu sveikt sirdnieki visus, gan kolēģus, gan arī Eiropas institūcijas un cienējamos klātesošos, kas pārstāv zinātnes jomu un nebalstiskās organizācijas, un es ļoti priecājos, ka mūsu, un pie mums ir atnākuši četri izcili eksperti, kas pastāstīs par eh, jautājumu. Pirmkārt, profesors Jans Vauters, sirsnīgi viņu sveicu, Manuprāt, viņš ir sagatavojis visaptverošu analīzi. Septīto ietvaru pētniecības programmas ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Un tur viņš ir iegūtījis lielu darbu. Tādu sveicu Junijā Lodž. Viņš ir uh, grupas vadītājs programmā ACP TBT Pēc tam mēs uzklausīsim viņa ekscelenci Džakišu Konžūlu. Tā ir eh, Maurīcijas, eh, viņš ir Maurīcijas vēstnieks Eiropas Savienībā, un pēc tam Žaku Bertlo, viņš ir eh, lauksaimniecības zinātnieks no Francijas nevalstiskās organizācijas Solidarité. Tātad mums būs vesels spektrs, vairāk eksperti, kuri atbildēs uz mūsu jautājumiem, un es vēlos nedaudz sniegt ievadu. Mēs, eh, mums drīz parlamentā būs eh, diskusijas par eh, partnersniecību noliekumiem saistībā ar sarunām, kas jau vairākus gadus notiek ar Āfrikas valstīm. Un mēs kā parlaments to visu vērtējam un pēc tam mums tas ir jāratificē. Nosacījumi cilvēktiesībām, kas ir iekļauti noliekumos, par to mēs esam jau uzsākuši diskusijas, bet uh, tas viss vēl nav galīgi novērtēts. Un uh, tas ir jautājums, kas gan ir šī kondicionalitāte? Piemēram, ko tu no noliekumam? Tur uh, kā vērtēt šo kondicionalitāti noliekumos partnerattiecībās, kā tas eh, atbalsta izaugsmi un attīstību. Cilvēktiesību jautājumi, protams, mūsu komitejā ir ar izšķirošu nozīmi. Tas ir pamatakmens tirniecības noliekumos, piemēram, GSP. Dēvids Mārtiņš strādāja pie šī jautājuma arī tas bija iekļauts, un arī deleģēto aktu ietvaros. Tas ir arī parlamenta atbildībā. Un, um, ja mēs uh, paraugāmies uz situāciju Rietumāfrikas valstīs, tad izvirzās jautājums, cik lielā mērā šeit ar uh, attiecīgām klauzulām var uzlabot situāciju It īpaši, ja mēs raugāmies uz to, ka 80% no kakao pupiņām ir no Rietumāfrikas, no nu, kā tiek ražota mūsu šokolāde. Un ražas novākšanā bieži vien piespiedu kārtā tiek nodarbināti bērni tur patiešām ir īstā vieta runāt par eh, darba nosacījumiem, kondicionalitāti un eh, skaidri ir jāpasaka, cik lielā mērā mēs, eh, slēdzot līgumus šīm valstīm, varam uzlabot situāciju. Un tas būs šodienas diskusija centrā, un es priecājos, ka man arī līdz priekšādātāja Valenciāno kundze ir ieradusies, un tagad došu viņai vārdu, lai viņa varētu sniegt uh, ievada runu. Buenos días. Perdón por el retraso. Labdien. Es atvainojos, ka šorīt nedaudz aizkavējos. Mums arī mūsu komitejā notika sanāksme. Iesākumā vēlos jums pateikties, ka esat mūs uzaicinājuši. Uh, Pateicos Langekungam. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi mums strādāt pie vairākām jomām koordināti, jo manā skatījumā dažādas komitejas var sadarboties un ir daudz sinerģijas iespējas ar mūsu komiteju un inti komiteju. Un tas apusēji stiprinās mūsu veikto darbu un līdz ar to mēs kļūstam arī spēcīgāki vispārējā viedokļa mm, kontekstā. Tad esam spēcīgāki arī sarunu partneri padomai un komisijai. Kļūstam efektīvāki. Runājot par DRO komitejā paveikto darbu, tas tiešām ir vērsts uz to, lai veicinātu informētību, taču uh, politiskajai darba kārtībai, tas var būt arī kas tāds, kas ir tā kā lamats. Mēs tomēr esam apņēmušies aizsargāt cilvēku tiesības gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās. Lisabons līgumā rakstīts, ka tas ir mūsu legālais pienākums, tas mums ir jāīsteno gudrā veidā. Mums ir arī jābūt ļoti atklātiem, godīgiem, bet, bre, bet bez cinisma. Bieži vien tas nozīmē to, ka mums ir ar pirkstu jārāda tieši uz to vietu, kas sāp. Tātad runājot par citiem pasaules reģioniem. Taču tas, protams, nenozīmē, ka mums nevajadzētu skatīties, kas notiek Eiropas Savienībā cilvēktiesību ievērošanas jomā. Es to redzu tā, ka ja jāparaksta tiešniecības nolīgums um, ar Eiropas Savienību, un Eiropas Savienība tiek uzskatīta par abu pušus, par spēcīgāko starp abām pusēm. Un tad, ja jūs paraugoties uz situāciju migrācijas ziņā un uz to, kā šis jautājums tiek risināts, uh, visi tie migranti, kas nonāk pie mūsu robežām, tad kādam no ārpuses būtu ļoti grūti saprast šādas klauzulas iekļaušanu tirzniecības nolīgumā, tad, ja mēs uzsvērtu šai klauzulā cilvēktiesības. Tad varētu kāds no ārpuses mums teikt, vispirms mums jāatrisina problēma uz jūsu robežā. Bet tā mēs darījām pagātnē. Mēs, raudz, mēs raudzījāmies uz tirzniecību kā instrumentu, kas var veicināt cilvēktiesības. Tāpēc mēs esam šeit, tāpēc esam arī aicinājuši vairākus cilvēkus šeit uzsāstīs, uzstāties. Viņi mums pastāstīs, vai viņu skatījumā tirzniecības nolīgumi palīdz uzturēt cilvēku tiesības Āfrikas kontinentā. Vēlos pateikties visiem. Lenā, un... Paldies, Lena, un tagad vispirms došu vārdu pirmajam ekspertam. Tas būs profesors Jans Vauters. Uz septiņām minūtēm lūdzu. Dankeschön. Uh, eh, guten Morgen. Good morning. Um... Ehm. Labu rītu, dāmas un kungi. Man tas prieks būt šeit jūsu vidū. Man sauc Jānis Vauters. Esmu Levins un es tāds profesors. Un tāpat esmu arī Eiropas ietvaru programmas direktors, programmas atvērts Frame. Un um, uh, Tā nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumu traktēšanu iekšējā un ārējā politikā. Un iepazīstināšu jūs ar eh, pētījumiem frameprojektu ietvaros, tāpat arī savus PowerPoint eh, slaidus nodošu jūs rīcībā, un, un pēc šīs sesijas varēsiet iegūt arī pārskatu par mūsu pētījumiem. Nu, šis būs tāds tīri ievads mūsu pētījumos, vēlos um, iezīmēt kontekstu par cilvēktiesību noteikumiem, runājot par reģionāliem tirsniecības nolīgumiem. Izprotot arī, kā atrodamies post Lisabonas um, līgums atvērā vairāk kā 5 gadus, un cilvēktiesības ir viens no pamat um, faktoriem, pamatvērtībām, kā arī fundamentāls um, ārlietu mērķis, kā to fiksē 21. Uh, Eiropas Savienības funkcionēšanas uh, līguma pants. Tas ir skaidrs uzsvērts ne tikai tādā ziņā, ka Eiropas uh, Savienības rīcībai pasaulē ir jābalstās uz uh, cilvēku tiesību universālo raksturu un neatņemamo raksturu, bet arī tādā ziņā, ka visas ārlietu jomas ir tiešām jābalst uz šo aspektu. Tā ir skaitā arī kopējā komerces politika, tiesniecības politika un ārējie nolīgumi, ko Eiropas Savienības lai šajā jomā. Ir svarīgi norādīt arī uz Lisabonas līguma operatīvo raksturu. 2012. gada strateģiskais atvers šeit būtu svarīgs un rīcības plāns kur ir noteikts, ka tirsniecības politika jādarbojas tā, lai tā sakmēta cilvēku tiesību ievērošanu. Un kā ziniet, padome grasās tuvākāk apstiprināt jaunu 15. gada rīcības plānu šajā jomā, kurā ir tāda būtiska arī būtiska tēzes attiecībā uz tirsniecības un cilvēktiesību sasaistes stiprināšanu. Un sevišķi ir runa par cilvēktiesību klauzulām. Es citēju, tā ir runa, tātad ir jāuzlabo sasniegtība, kā cilvēku tiesību klausulas tiek piemērotas sistemātiski tās iekļaujot visos jaunajos Eiropas Savienības starptautiskos nolīgumos. Nu, un eh, tas eh, svarīgākais šeit, protams, nodrošinām politikas saskaņotību starp dažādām Eiropas Savienības ārējām un iekšējām rīcībām un pasākumiem, tas nereti ir liels izaicinājums Eiropai. Vēl viens svarīgs apsvērums, domājot par starptautiskiem nolīgumiem, ko slēdz un par ko veids sarunas Eiropas Savienība, ir tas, ka šie nolīgumi ir ļoti daudzveidīgi. Dažādi nolīguma tipi, daži no tiem ir tīri tirsniecības nolīgumi vai brīvās tirsniecības nolīgumi, par daži ir tirsniecības nolīgums kā sādarbības līgums, citi ir asociācijas nolīgumi, un citi ir tā sauktie nu, pastiprinātie asociācijas nolīgumi, padziļinātie asociācijas nolīgumi ar atsevišķiem partneriem, piemēram, AKK valstīm, kandidātu valstīm, Dienvidē Eiropas valstīm un tā tālāk. Kādēļ ir svarīgi norādīt uz šo daudzveidīgumu? Tas tādēļ, ka juridiskais pamats atšķiras. Dažās jomās ir runa par ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci, un citas jomas savukārt, ceļš tās, kas skar attīstības sadarbību, var runāt par, nu, tā saukto dalīto, ja pat paralēlo kompetenci, nu, tas, protams, sarežģīja lietas. Un līdz ar to tiešām pastāv reāli šo nolīgumu daudzveidību, ko slēdz Eiropas Savienība, un, un par Āfrikas valstīm, jo sevišķi jāapzinās. Ja kā atsevišķas Āfrikas valstis ar tām tiek slēgti vašīga veida nolīgumi. Bet mūsdienās, protams, ir visi starptautiskie nolīgumi um, saturs, tā sauktās cilvēktiesību klausos, un interesanti ielūkoties vēsturē un paskatīties, kā tad šīs uh, klausos ir um, radušās, ir izstrādātas, tās ir sistemātiskākas, spēcīgākas, un desmit gadu laikā tās tiešām ir progresējušas, un uh, šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka mūsdienu starptautiskajos nolīgumos cilvēktiesības eh, tiek uztvērts par būtisko šo nolīgumu elementu. Un pamatojums tam ir tāds, ka eh, cilvēktiesību klausulām piemīt eh, potenciāls, tas var izmantot, lai uzlīdzinātu spiedienus attiecīgām valdībām, pat juridiski pamatotu šo nolīgumu iesaldēšanu vai, vai pretpasākumu izstrādi. Cilvēktiesību klausulas ir ārkārtīgi daudzveidīgas, arī nav tādas vienas standarta klausulas Eiropas Savienības starptautiskajā praksē. Un eh, šīs eh, cilvēktiesību klausulas ir visdažādākajās eh, nokrāstās un, un formās, tā sacīt, neizrunāšos sīkāk, bet ir interesanti, ka atkarībā no valsts un reģiona profila Eiropas Savienība arī nedaudz diferencē šīs cilvēktiesību klausulas. Un svarīgi arī tas, ka mūsdienās cilvēktiesību klausulas papildina un stiprina tā, tās augtās. Um, tad eh, klausos pēc eh, neizpildi. Te iestrādās tāds eh, pēcpasākumu mehānisms konsultācijām un, un, un izpētē, kā arī pastāv iespēja viens ārkārtas pasākums jātiek būtiski pārkāptas tātad šo nolīgumu normas, ir sevišķi cilvēktiesību klausos. Problēma ar šīm cilvēku tiesību klauzulām ir ne tikai tā, ka tās ir daudzveidīgas un tām ir dažāds jūtiskais pamats, bet, eh, bet arī faktiskā praksa, kā tās tiek uzraudzītas un, un īstenotas, arī atšķiras. Minējuši divus eh, svarīgus tādus jautājumus ar piemērus, ko esam identificējuši mūsu frame projekta ziņojumos kā problemātiskos jautājumus. Tad runājot par uh, šo klausulu klātbūtnes starptautiskos nolīgumus uh, ir uh, virkne nozaru nolīgumu, ko noslēgusi Eiropas Savienība, kas nodrošina tirsniecības liberalizāciju vai sadarbību noteiktos, uh, noteiktās produktīvu pakalpojumu jomās, un tur mēs redzam, ka iztrūkšo specifisko klausulu, jeb normu, kas saistās ar cilvēktiesībām. Pastāv juridiskais arguments, tāds ir vēl, šie, šie specifiskie nozara nolīgumi būtu jātraktē vispārīgo nolīgumu kontekstā, un tas tomēr tā tomēr ir problēma ar šiem sektorāliem nozara nolīgumiem. Vēl viens jautājums, kas ir sarežģīts, bet uh, interesants, ir provizoriskās piemērošanas jautājums. Tātad, kā Eiropas Savienība provizoriski piemēro šos nolīgumus, tā sauktie jauktie nolīgumi ir sarežģīti. Daudz vietā Eiropas Savienībai jādalās kompetencija ar dalību valstīm, līdz ar to šī nolīguma pēc savu rakstu kļūst uh, jaukta rakstu nolīguma, un tas nozīmē, ka reizēm vismaz uh, sākumā pāris pirmos gadus mums ir um, jāpiemēro šie instrumenti provizoriski, un, un uh, šī provizoriskā piemērošana reizēm notiek um, arī bez atsaucas uz plašākiem nolīgumiem. Proti, var rasties situācijas, kurās cilvēku tiesību normas eh, pilnībā netiek eh, īstenots un ņemts vērā vismaz pirmajos eh, šo nolīgumu piemērošanas gados. Uz kārtas likt arī citi jautājumi, piemēram, tas, cik daudzveidīgi šīs cilvēku tiesību klauzulas ir formulētas. Šeit būtu jāpiemina tas apstākļus, ka mūsdienās starptautiskie nolīgumi, ko apstiprina Eiropas Savienības sevi ietver arī tā sauktās ilgspējīgās attīstības klausulas, kur ļoti bieži iekļauts atsaucas uz sociālajām pamatiesībām. Uh, Un te es uh, skatos, ka man jau jābeidz, jo nu, laiks man, man uzrunai ir te jau vai beidzies. Jautājums par to, kā tad tiek uh, sekots līdz pēcpasākumiem un kā šīs klausulas tiek īstenotas, nu, tas ir uh, joprojām problemātisks. Ir veikti devērāk pētījumi parlamentu vārdā, kas uzbūr tādu diezgan skumīgu ainu. Tiešām iztrūkst uh, pēcpasākumu, politiskas konsekvences un tā tālāk. Nu, un tas tiešām būtu vēlreiz jāņem vērā un jāpārdomā, jo šeit ir runa par eh, šo nolīgumu efektivitāti, eh, šeit ir runa par šo nolīgumu leģitimitāti, par um, uzticēšanos šiem nolīgumiem, un šādā kontekstā tiešām interesanti atzīmēt, ka 15. gada rīcības plāns par cilvēktiesībām un demokrātiju, tajā ir atkal ir iekļauta atsauce uz cilvēku tiesību nolīgumiem, ja klauzulām un, un šo klauzulu aizstrādu pastāvšies un nākotnes tiesību aktos. Paldies, eh, profesors Loters, eh, par šo interesanto mm, uzrunu. Un tagad došu vārdu Loģikungam. Herzlichen Dank. Um, ich freue mich, uh, dass ich uh, hier reden darf. Und, uh... Lielas paldies. Es priecājos, ka varu šeit uzstāties. Un no iesākuma jau vēlos sacīt, ka es esmu priecīgs šeit būt. Esmu iz, eh, viss pateicu vāciski, ko varēju pateikt, tagad runāšu angliski. Es runāju SCPI e eh, programmā Eiropas Savienībā, tātad palīdz Āfrikas, Karību jūras reģionu, Klusā okeāna valstīm Eh, izpildīto prasības. Runāšu pats gan savā vārdā. Vairākus gadus esmu strādājis eh, šādās sarunās un vēl ar vienu esmu deksmīgi iesaistīts šajā sarunā. Taču iesākumā brīdināšu par divām lietām. Pirmkārt, es esmu tirzniecības ekonomists, to jomu es pārzinu. Es zinu cik spēcīga ir tirzniecība kā attīstības instruments. Tāpēc es skatu šo lietu no tirzniecības viedokļa, taču patur arī prātā to, ka tā kā esmu no AKK valsts, tad es arī esmu attīstības praktiķis. Otrais brīdinājums ir tāds, šīs diskusijas galvenokārt ir vērstas uz Āfrikas un Eiropas Sanības tirdzniecības attiecībām es mudinātu pats sevi neuzstāties ar lekciju par to, kā būtu jāizturas pret Āfriku. Tā nav mana kompetences joma, un uh, tāpēc nāk lējā ar šo brīdinājumu. Ko mēs esam paveikuši? Es vēlos pasāstīt par to, ko mēs esam darījuši Karību jūras reģionu valstu ekonomiskās partnerības nolīguma. No pirmā acu uzmetienā tā ir vienošanās par pārvaldību, par tirzniecības pārvaldīšanu. Kāds reiz teica, ka tirzniecības nolīgumi ir līdzīgi nolīgumiem par apusēju uh, ieroču nolikšanu, ka būtībā jūs izšķirties par dažu politikas instrumentu neizmantošanību. Šajā ziņā ekonomiskās partnerības nolīgums, jeb EPA, ir līdzīgs šim apusēm ieroču nolikšanas nolīgumam. Eiropas Savienība saka, ka tā neizmantos eksporta subsīdijas tām precēm, kas um, ir interesants Karību jūras salām. EPA balstās Kotonu nolīgumā. Atcerēsieties, ka EPA ir Kotonu nolīguma otrās sadaļas sarunas, un Kotonu nolīgums ir ļoti svarīgs, tai ziņā, ka tur ir nepārprotams atsauc cilvēktiesībām. Taču ne tikai uz cilvēktiesībām, bet arī uz labu pārvaldību. Un Es varu tikai vēlreiz uzsvērt to, ka šī tirzniecības, šis tirzniecības nolīgums skata pārvaldību, tirzniecības pārvaldību, taču tā sakņojas, pamatojas uz dziļāku nolīgumu, kotonu nolīgumu, un tur ir vairākas atsauces jau sākot ar preambulu, tur ir atsauksme uz uh, ANO cilvēktiesību deklarāciju ir arī eh, runa par um, konven, uh, Eiropadom, Eiropas padomes uh, bērnu tiesību konvenciju. Tad ir pirmais nolīguma pāns, kur ir runa par to, ka ir jāciena individuāli individu tiesības, 9. pantā ir runa par cilvēktiesībām, demokrātiju un, neš, un tiesiskumu 9. panta otrajā punktā ir runa par pamatiesību aizsardzību, un 9. panta trešajā punktā ir minēts, ka cilvēku tiesības ir labās pārvaldības ietvara neatņemama sastāvdaļa. Tas ir specifiski noteikumi karību epa, kur ir runa par cilvēku tiesībām tādā izpratnē, kā mēs tās saprotam. Nepārprotam valda bažas par to, ka, ja Katonu, Kotonu nolīgums 2020. gadā beidz savu darbību, vairs nav spēkā, un mēs runājam tirzniecības nolīgumu pēc tam, kas tad notiks ar šīm visaptverošajām pamatiesībām, kas uh, iekļauj šo tirzniecības nolīgumu. Šai gadienā es varētu sacīt, ka Eiropas Savienību un AKK valsts saskaras ar trim izvēlēm attiecībā uz to, kā rīkoties tālāk. Pirmā, pat saglabāk status quo. Tā tad ir liels, eh, liela balsīšanās uz cilvēktiesībām, pamatīsībām. Otrā izvēle, kotonu nolīgums tiek aktualizēts, atjaunot reģionālas attiecības. Āfrikas ES partnerības nolīgumu, Karību jūras salu un ES partnerības nolīgumus, Klusā okeāna valstu un ES partnerības nolīgums. Tad tur būs pamatsvērtības, kas kopīgas abām pusēm, un tās attieksies ne tikai uz tirzniecību, bet arī uz attīstības instrumentiem un politisko dialogu, kas ir pašreizējie trīs pīlāri Kotonu nolīgumā. Un trešā iespēja pārskatīt Kotonu nolīgumu, kur mēs saglabātu pašreizējo trīs kontinentālo struktūru ar Eiropas Savienību, taču um, fokus ir mazāks. Tātad neatkarīgi no iespējām no iespējas, kuru abas puses izvēlas, svarīgi ir saglabāt šo visaptvarošo pārvaldības ietvaru. Tāpēc es varētu sacīt, ka bailes par turpmākajām Eiropas Savienības un AKK attiecībām nav gluži pamatots. Pastāstīšu par cilvēktiesību noteikumiem EPA. Tās ir iekļauts preambulā, te ir runa par pamatiesībām ir ļoti, ļoti svarīgs noteikums trešajā pantā, ka šī nolīguma īstenošana ņem vērā uh, sociālās un vides intereses ne tikai šai paudzē, bet arī nākošajai, tā te ir runa par ilgstīgu attīstību. Un ir vēl daži interesanti noteikumi par tiešajiem, tiešām ārvalsts investīcijiem. Abām pusēm ir pienākums nemazināt sociālās tiesības vai vides tiesības, lai piesaistītu investīcijas. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Un man šeit ir jums kas jauns sakāms. Tā nebija Eiropas Savienība, kas uh, virzīja šīs prasības. Mēs to darījām. Arī izsasnālo noteikumu ziņā Esmu pārliecināts, ka jūs zināt, ka ir konsultatīvā iestāde, kas iesaist parlamentāriešu 2010. gadā jūs pieņēmāt šo lēmumu, kā Eiropas parlamenta delegācija te tiks pārstāvēts. Tad ir konsultatīvā kom komiteja, kas veicina dialogu ar pilsonisko sabiedrisku. Un tad ir arī paredzēta pārskatīšana uzraudzība. Profesors jau to pieminēja. Šī ir iespēja, jo Tas ir jauns, novatorisks nolīgums. Tā ir iespēja izstrādāt un pieslīpēt labākās prakses attiecībā uz to, kā šo nolīgu var īstenot. Un noslēgumā priekšstādātāji kungs vēlos paust savu piesardzību. Es esmu attīstības praktiķis un es apzinos, cik svarīgas ir cilvēktiesības. Un varu sacīt, ka cilvēku tiesības tiešām ir attīstības platforma, un tomēr vēlos brīdināt, nepadariet to par nosacījumu. Kāpēc vairāk apsveram dēļ? Mēs nevēlamies, lai tā, tas kļūtu par jaunu netarifu barjeru. Otrakārt, mēs nevēlamies apkalnināt AKK valsts, īpaši Āfrikas valstis. Izmaiņas nav tāpēc, ka kāds rāmu ir daudz pagaldu, bet gan no kā labvēlīgas sekas attīstībai. Nesen New York Times bija raksts, to uzrakstīja Eiropas padomu cilvēktiesību komisārs un tur tika rakstīts, ka Eiropā pašā ir ļoti daudz cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumu bijuši. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad došu vārdu manai priekšstādātā vietniecei. Jo, jādarla. Jā, lielas paldies. Es uh, došu vārdu Maurīcijas salas vēstniekam, lai viņi Čia varētu pastāstīt, eh, cik lielā mērā ir paredzētas kondicionalitātes ekonomiskās parunātniecību noliekumos. Tālāk attīstība lūdzu vēstniekumu. Uh, thank you very much. Paldies, eh, priekšstādātāji. Priekšstādātāja vietniece. Jūs atcaucāties mums kā uz eh, tādiem aprobētiem e- jomas ekspertiem, bet, nu, jāsaka, pats es gan par tādu neuzskatu nekādā gadījumā. Uh, Katrā ziņā ne jau ir par augstu traudas aprabēt eksperti, bet nu, katrā ziņā pat nāk no valsts, kurai ir laba reputācija. Laba reputācija attiecībā uz cilvēku tiesību un tiesiskumu ievērošanu. Esmu šeit ieradies, eh, ka tātad eh, Marvīcija pārstāvis, un mēs esam valsts, eh, kura ir tātad pagaidus asociācijas um, tātad, um, nolīgums Āfrikas uh, reģionā ar Eiropas Savienību esam pirmā Āfrikas valsts, kas uh, strādā pie, pie šāda mm, partnerattiecību nolīguma. Līdz ar to varbūt nevarēšu jūs iepazīstināt ar uh, visu Āfrikas um, viedokli par cilvēku tiesībām, un nu, katrā ziņā pieskāršos vairākiem Āfrikai svarīgiem jautājumiem. Mans kolēģis Loģikungs uh, uzsāku diskusijas par šo jautājumu, tādēļ de detaļās eh, neiedziļināšos. Viņš atsaucās patreizējo situāciju, kur kaut kā no nolīgumā figurē vairāki pānti, kur runa par politisko dialogu, cilvēktiesībām un tā tālāk. Viņš atsaucās 8. un 9. pāntu, kā 98. un 97. pāntu, kas visi ir eh, svarīgi pānti Kotonu nolīgumā. Es vēlos uzsvērt, ka Kotonu nolīgums ir eh, ietver līgums, kurā ir eh, fiksētas eh, kontraktuālās saistības, tātad līguma saistības eh, Eiropas Savienības no vienas puses un, un Āfrikas Savienības no otras puses. Tas tāpat arī attīstības instruments, kas dod iespēju stiprināt ne tikai tiesniecības sakars, bet arī sniegt palīdzību. Un tādēļ šāda tipa nolīgumā ir iespējams iekļaut elements, kas saistās ar cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskuma ievērošanu, pārvaldības jautājumiem un tā tālāk. Tomēr, tagad, kad esam eh, tātad pietuvojušies katrā nolīguma eh, finiša taisnai, nolīgums pēc 20. gadā, nezinām, kas tad mums tagad tālāk, un otrā sādaļa, ko tā no nolīgumā vairs nav spēkā, mm, Mums tagad jā, jāspriež jauni EPA, jeb tāda ekonomiskās partnerattiecības nolīguma. Nu, mēs saskaramies tādu pilnīgi jaunu konfigurāciju. Daudz no tirsniecības, kur klausām atsaucēm, kas vecajos eh, labajos laikos eh, eh, tad, tad figurēta Hugo protokola un dažādi citi, nu, visi šie protokoli vairs nav spēkā, un līdz ar to esam um, ehm, saskaramies jauniem tirsniecības noteikumiem. Jāņem vērā tas, ka ir mainīsies ģeopolitiskā situācija. Kā komisāra Mālstrom sacīja vakar, Eiropas Sanībā ir svarīgs cītību nolīgums un sarunas par šo nolīgumu, jo Eiropas Savienības balss um, un, un um, rezonance grītās. Un um, īpaši Āfrikā jāuzmanās, vai citi svarīgi spēlētāji, kas uh, darbojas šajā jomā, kas uh, ir ļoti aktīvi. Un kur Eiropas Savienība, ja tā ļoti neuzmanīsies, varētu zaudēt šo globālo lomu, uh, ko tā bija uzņēmusies un spēlēja Āfrikā. Tāpat arī pastāv lielāka apziņa par to, kā, kāds ir Āfrikas potenciāls. Cik um, būtiski resursi ir afrikāņu pārsniņā, tas ir jāņem vērā. Un ar to situācija vairs nav tāda kā līdz šim. Un tas ir viens no iemesliem, iespējams, kādēļ EPA nolīgumi ir mm, paģēri tik daudz laika. Jo, protams, neesam droši, vai tiešām uh, šie partnerattiecību nolīgumi arī alažiņi tiek, var tikt noslēgt, noslēgt. Un šajā jaunajā kontekstā mums jāskatās, um, kā tad uh, traktē cilvēktiesību jautājums. Priekšsētājs vietnēca uh, pieminē kādu svarīgu domu. Viņa sacīja, ka mums ir jāaizstāv cilvēku tiesības Eiropas Savienības ietvaros un, un ārpus tām, bet tas jādara inteliģenti, viedi. Es domāju, ka tieši tas ir svarīgākais aspekts tiešām. Ja? Un uz to mums būtu jākoncentrējas mūsu diskusijās. Kas tad ir šie, šis uh, eh, insolventais viedais piegājiens? Runājot par cilvēku tiesībām un pamatiesībām Āfrikā. Ir jāatcerās arī, ka tiesības uz attīstību arī tiek uzskatīts par būtiskām pamatiesībām reģionā. Un līdz ar to, kā Loģikungs pieminēja pirms brīža, runājot par tirsniecību, Mums jāraugās uz tirsniecību arī no attīstības skatu punkta. Jānodrošina, lai tirsniecība kļūtu par izaugsmes cienīgu spēku, par uh, papildu cienākumu un jaunu darba vietu cienīgu spēku un uh, līdz ar to sakmētu nabadzības mazināšanos. Lūk, no šāda leņķa būtu jāraugās uh, arī zemes tirsniecību. Un runāju par iespējamām sankcijām, par pasākumiem, kas būtu jāpieņem, nu, piemēram, šis te ne, neizpildes klauzula, ko pieminēja profesors, ir jāatcerās, ka Nu, tā iespējams būs vissarežģītākā eh, lieta, sarežģītākais apstākļus šajos nolīgumos. Es sevišķi tādēļ, ka Āfrikā, dažādos Āfrikas reģionos, mēs eh, virzāmies integrācijas virzienā, protams, mēs eh, virzāmies vienotas muitas teritorijas virzienā, un ja jūs piemērosiet sankcijas pēc vienu valsti, nu, tad būs jāskatās, kā tad, ko tad darīs pārējās reģionu valsts, un tām var nākties ciest jo nebūs vienkārši iespējas, piemēram, sankcijas pret vienu valsti, ja šī valsts ir eh, um, vienotas eh, muitas teritorijas un būnijas sastāvdē. Nu, ko tad šādā situācijā varētu darīt? Mēs uzskatām, ka Āfrikas kontinentam, ja tā ir pastāv figurē virknē dažādu iniciatīvu, Āfrikas uh, eh, pierevju mehānismus, piemēram, un citi, un es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jādarbojas roku rokā izteikusi ar šīm organizācijām un iniciatīvām un jāraugās, kā tad cilvēktiesību jautājums varētu apspriest un, uh, un uh, ņemt vērā dažādās uh, situācijās. Domājot par tādu kolektīvu, reģionālu vai mm, pat, pat kontinentu līmeņa redzes punktu. Es nedomāju, ka to vēl atrisināt kā citādi, jo Pretējā gadījumā, ja tas tiks eh, veikts eh, divpusēji starp eh, Eiropas Savienību un vienu iestāžu valsts, tad radīsies neizbēgams blaknes. Nesen, nesenā debats par homoseksuālismu, piemēram, Āfrikā. Ir jāsaprot, ka šie jautājumi, lai gan Eiropas Savienības kontekstā tie ir ārkārtīgi būtiski un svarīgi, un starptautiskā kontekstā, Āfrikā šis jautājums joprojām tiek traktēts kā tāds ir kultūras rakstura jautājums. Un, Pagātnē daudz, daudzveid esam piedzīvojuši, ka likumi attiecībā uz homoseksualitāti ir likumi, ko izstrādājuši un uzspieduši, uzspiedušas koloniālās lielvaļas savā laikā, un šie likumi nekad nav tā arī pārskatīti. Tad koloniālās lielvaļas ir uzspiedušas Āfrikai šos likumus, nu tagad tie paši cilvēki, kas ir izstrādājuši šos likumus, tagad lūdz tos, tos uh, anulēt, un, protams, tam būs nepieciešams ilgāks laiks. Tā kā Āfrikas kontekstā būtu tiešām jāaptur prātā tas, ka šeit, lūk, ir kāds svarīgs elements. Protams, reformas ir jābeidz, bet šiem reformām jāatvēl adekvāts laiks. Nu, pats prātīgākais būtu pāriet no sistēmas, kas pat labi mums rīcībā, bet sankcijas tiek piemērotas, vai vismaz tiek veikt mēģinām, piemēram, šīs sankcijas. Nu, drīzāk būtu jāsadarbojas tā ar, ar reģionu un uh, kontinentālajām organizācijām Āfrikā, lai risinātu šīs problēmas tā kompleksi un visaptvaroši. Lūk, tie ir daži no elementiem, ko vēlas piedāvāt šajā, šajā diskusijā. Paldies! Thank you very much, ambasador. Paldies, vēstnieka kungs! Tagad došu vārdu Žaka Bersalo kungam. Viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē. Viņš ir ekonomists, lauksamniecības jomā, jomā viņš darbojies Tulūzā. Viņam ir liela pieredze īpaši sadarbībā ar Āfrikas austrumu valstīm. Liels paldies priekšsēdētājiem, ņemot vērā ierobežotē laiku, pavisam konkrēti tad runāšu par Austrumā Āfrikas tirzniecības sadarbības līgumu. Šie noteikumi par par eh, cilvēku tiesībām vienmēr bijuši iekļauts nu, jau 30 gadu vecos eh, nolīgumos, taču nekad eh, nebija tie īstenot. Pakistāna ir um, sieviešu apspiestības čempioni, taču 2012. gadā noslēgtais līgums ar Āfriku uh, Eh, nebija, neizvirzīja lielākas prasības kā eh, tas, kas bija ar Kolumbiju. Un uh, eh, Eritreja, Sudānā, Kongo, Kinčesā, tad ir 20 Āfrikas valsts, kas nav iekļaut šajā nolīgumā. Un negodīgā Eh, Eiropas Savienības pieeja eh, pieprasa parakstīt eh, tādas prasības, kas neatbilst vietējiem normām. Lielā problēma ir tā, ka ekonomiskās partneris nolīgumi pieprasa ļoti daudz līdzekļu pievērst uh, vidas aizsardzībai, izglītībai un medicīnas jomai, bet patiesībā pārkāpumi tikai pieaug. Turklāt bez uh, Bez eh, EPA jau Āfrikai ir izaicinājums demogrāfija, eh, nabadzība. Ir vairāki iemesli, kāpēc tas pilnīgi kaitāk. Nigērijai 2014. gadā tika noslēgts, eh, tika izsanota izpēta un tika secināts, ka, ka tur zaudējumi būs eh, vismaz 0,8% no IKP. Līdz 2035. gadām par 65% pieaugs eh, Austrum eh, Āfrikas iedzīvotāju skaits. 2050. gadā par 300 miljoniem iedzīvotāju būs vairāk tur Āfrikā nekā Eiropas Savienībā. Uh, Ir veiktas aplēses, pamatojoties uz importu 2014. gadā. Austrumā Afrikas zaudējumi būs 1,3 miljārda eiro 2020. gadā un tā tālāk, ar vien pieaug. 35. gadā zaudējumi būs 45 miljārda eiro, tad, kad eh, iedzīvotais skaits būs vēl milzīgi pieaudzis. EPA 60. pantā paredzētā palīdzība šādas zaudējuma kontekstā ir pilnīgi nerealistiska. Milzīgie zaudējumi arī liks palielināt uh, nodokļus valsts iekšienē, Āfrikā. Līdz ar to tieši lauksaimniecībai, izglītībai un veselības aprūpas sistēmai um, trūks līdzekļu, un te es vēl nerunāju par iespēju tirgoties citām valstīm nabadzība, īpaši lauksaimnieku aprindās. Par ir aplēsts, ka uh, pieaug šī nabadzība. Pārtiks produktu cenas ir mazāka, līdz ar to arī vietējo ražotāju piens un graudi maksās vēl mazāk. Galinas kundze un Sokungs 23. jūnijā apgalvoja, ka e, tas viss nāks par labu, bet patiesībā 35% no e, pārtiks e, preču klāsta nav iekļauti šajā preču klāstā. 70% iedzīvotāji dzīvo ar mazākā eiro dienā un labības eksports un arī piena produktu eksports uz Āfriku no Eiropas Savienības valstīm. Uh, ir pār pat 400 miljonu eiro subsīdiju apjomā. Jā, protams, es apgalvo, ka nekādas subsīdijas netiek sniegts. Taču Startautiskās tirdzniecības organizācijas uh, komiteja secināja, ka šīs ES eksports ir dempings Aprilī 2014. gadā Nigērijā tika izcenot, izcenot spētījums, eh, par vien, kur tiks secināts, ka vien, par 11% pieaugus pieaudz bezdarbs un citi rādītāji arī tikai pasliktinājušies. SVF sagaida, ka Nigērija 2015. gadā par 70% samazināsies ienākumi no naftas un, protams, ka tas arī neveicinās izaugsmi. Jā, karo Boko Haram, kas nepārprotami pieaugot nabadzībai vēl vairāk varēs rekrutēt citus cilvēkus un vēl vairāk pietrūks līdzekļu izglītībai un, un medicīnai. Starptautiskās uh, tirzniecības organizācijas noteikumi daudz vairāk ievēro ties, uh, eh, cilvēku tiesības nekā EPA 2009. gadā banānu karš eh, tika pārtraukts. Un ar 2012. Eh, gadā noslēgtajiem divpusējiem nolīgumiem ar Ekvadoru, Centrālu Āfriku par 75% samazinājās banānu cenu. Tad, principā, Āfrikas valstīm ir eh, izdevīgāk atgriezties pie starptautiskās tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Eiropas Savienība ir jāatbalsta Āfrikas Savienības prasība, lai e, arī Austruma Āfrika tiktu atzīta kā atbilstoši e, ekonomiskās partnerības nolīguma partners. 2001. gadā netika pieprasīta apusējumība ekonomiskās partnerības nolīgumos. Turklāt jāņem vērā, ka nav prasības pret eh, Āfrikas valstīm no starptautiskās eh, tirzniecības organizācijas tādā līmenī, kā to pieprasa Eiropas Savienība. Arī AKK valstīm nevajadzētu noslēgt EPA pirms īpašo tarifu ieviešanas. Bet ir uh, paredzētas, uh, paredzēta tāda piesardzības, tāda piesardzības klausula, kas ir daudz prasīgāk nekā EPA. Un uh, reģionālai organizācija ir jākļūst par uh, starptautiskās cilvēcības organizācijas biedru. Kāpēc tad tiek uh, likts uh, tik daudz uz uh, ekonomiskās partnerības nolīgumu. Pirmkārt, uh, lielu, tas ir lielo grupu, īpaši franču, Francijas grupu spiediens, uh, arī lielie uzņēmumi, kas no Gānas un no citām valstīm eksportē banāns un annās arī nevēlas maksāt nekādas uh, lielās, lielos tarifus. un ir samazinājušies arī um, nodokļi par labību. Un divas trešdaļas no, <laughs> no kakao tiek arī eksportēts no Āfrikas. Kotivārs, Nigērijas un Ganas eksportētāji sagaida ienākums tad, ja 2016. gadā būtu īstenot cepa Taču patiesībā 2050. gadā šie ieguvumi būs tikai 4,4%. Tad, ja EPA tiks īstenots. Tāpēc Austrumāfrikas pilsoniskā sabiedrība lūdza, lai sešas valstis, kas maksā eksportētājiem no trim ES Savienības valstīm, apzinātos, ka vai zaudēji lielāki ir nekā ieguvumi. Jās, paldies. Merci beaucoup. Liels paldies. Turpin priekšstādātājs. Tagad, kad dālīgi, lūdzu. Very much. Uh... Liels paldies, Bernt, un paldies četriem runātājiem. Tas patiešām bija fascinējoši uzklausīšana, kas parādīja atšķirīgas perspektīvas. Kā sociāldemokrātu ēna referente par Rietumāfrikas noliekumu, gribētu teikt, ka vairāk punktu, kas šeit tika pieminēti diskusijās par noliekumiem un tādā plašā diskusijā. Es gribētu atgriezties pie specifiska jautājuma, īpaša jautājuma par uh, cilvēktiesību klauzulu Man ir vairāk jautājumi, ko uzdošu runātājiem. Vāterkungam, cik lielā mērā ir, būs iespē, iespējams šīs sastais klauzulas, kas iekļautas EPA un uh, cilvēku tiesību principu, principu, ko to nu eh, principi, cik lielā mērā tas viss saglabāsies kontekstā, ko pieminēja arī Loģakungs, kas, at, kas notiks pēc, pēc kaut no nolīkuma darbības. Vai būs kaut kāds jauns kaut no nolīkums, kad eh, vecais vairs nedarbosies? Jā, jūsu teiktais bija patiešām ļoti iespaidīgs, Konģo kungs, un uh, ir uh, šeit runa arī par uh, Karības salu noliekumu. Tas tiešām ir uh, atšķirīgi uh, no šī ietvēra, kas ir, ja runa par Āfrikas valstu noliekumu, un šeit uh, darbojas, uh, jāstrādā institūcija līmenis un jāveido dialogs. Jā, izmaiņas var panākt ar eh, aktīvu darbību. Un eh, kritika, kas šeit tik izteikti, mēs personīgai vēlos eh, izteikt attiecībā uz to, kā darbojas šie noliekumi. Būtu ļoti interesanti uzklausīt uz jūsu, kāda ir jūsu pieredze. Un uh, kā, kā tiek uh, uzraudzīts uh, šie, šie nolikuma darbība no sociālā un no vides uh, aspektiem un no cilvēktiesību aspekta. Un kā šī konsultīvā komiteja strādā praksē. Un kā vislabāk varētu pāraudzīt šo procesu. Būtu interesanti uzklausīt jūs pieredzi. Un pēdējais jautājums par kritiku izteica Betelo kungs. Jā, labprāt uzzinātu, kas būtu šis ideālais ietvars, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, lai tās aizstāvētu, ko vajadzētu darīt. un kā jau esošie nolikumi varētu tikt izmantoti, lai tās nodrošinātu. Un iepriekšējie runātāji, Vēsniekungs un Loģakungs. Jā, kā jūs vērtat attīstības eh, programmu no jūsu perspektīvas, kā mēs varam nodrošināt, ka tirzniecības noliekumi aizstāvēs šādu progresīvu pieeju visā kontinentā? Paldies! Paldies. Veržjā kundze. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, tiem, kas uzstājās. Es tikai vēlējos uh, abiem priekšsēdētājiem minēt, ka ir mamā Du Sisiko, kas ir no Senegālas un uh, Austrumā Āfrikas lauksaimnieku organizācijas priekšsēdētājs, viņš arī veidojis šo, šo Āfrikas platformu, un es domāju, būtu arī interesanti uzklausīt viņa viedokli par cilvēku tiesībām un attīstību Āfrikā, un vēlos jūs aicināt arī viņu izteikties, ja piekrītat. Man ir trīs precīzi jautājumi. Daudz tiek runāts par cilvēktiesību un ilgspējas attīstības klauzulu, taču tajā pašā nolīgumā nevar abus aspektus ielikt un vēl likt tajā klāt, to mēs redzam AKK, ekonomiskās partnerības nolīgums tādas mehānismus, kas pastāvīgi grauj cilvēktiesību jautājumu. Es jau dzirdēju, ka nu pat bija runa par uh, homoseksuālu tiesībām vai presbrīvības tiesībām vai uh, demokrātas vēlēšanu, vēlēšanu tiesībām, bet to visu attīstīt no attīstības, piemēram, tiesības uz zemi ir land grabbing mehānismi Afrikā ļoti iespaidīgi, kā EPA, par kuriem mēs tagad runājam, varētu likt šērs uz šādai zemes monopolizēšanai, pateicoties ekonomiskai attīstībai, kas nenāk par labu vietējiem iedzīvotiem. Te ir runa arī par tiesībām uz pārtiku, neatkarību pārtikas piegādē. Proti, ka katrai valstī pašai ir iespējas apmierināt savu iedzīvotāju pārtiks vajadzības. Un tad ir arī mehānisms, kas veicina konfliktus. Šajos nolīgumos ir tādi struktūrāli mehānismi, kas veicina konflikts, kā mēs varam nodrošināt konkrētu kons, uh, konsekvenci mūsu politikā. Es vakar uzdevu šo jautājumu Austrējums kundzei, bet tad es uzdod, atbild nesņēmu uzdot tagad jautājumu jums. Kas ir labākais nolīgums, kas nodrošinātu konsekventu politiku? Manā skatījumā cilvēku tiesības nav izvirzīto nosacījumu rezultāts, bet gan rezultāts tam, ko mēs paši varam panākt. Otrais jautājums saistībā ar pilsoniskās sabiedrības lomu. Mēs zinām, cik grūtas ir šīs sarunas par tirdzniecības nolīgumiem. Tas ir grūti gan Eiropas līmenī. Jautājums par šo sarunu nesaurskatāmību ir bijis. Un mēs zinām, ka arī Āfrikas sabiedrībai grūti iesaisties sarunās. Tad kurš būtu labākais veids, lai iekļautu Āfrikas un Eiropas pilsonisko sabiedrību sarunās, lai labāk izstrādātu noteikums, vai varētu būt šeit um, ietekmes novērtējumi, kas tiešā ņemtu vērā šo sabiedrību. Bet es zinu, ka komisija nav ņēmusi vērā vairākus pētījumus, kas uh, paredzēja ne tik pozitīvus rezultātus tam, ko mēs darām. Tātad kā pilsonisko sabiedrību varētu iesaistīt un kā šos uh, pētījums varētu ņemt vērā. Un tad treškārt ir izskanējusi kritika par to, ka ASV vada sarunas ar Āfriku. Un kurš ir šis ASV modelis, no kur mēs varētu iedvesmoties, tāpēc tas esot labāk nekā ES modelis? Lielas paldies, Devits Mārtiņš, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu vairāk komiteja loceklis, gan Jūra, gan Tiesnesības komitejas loceklis, tāpēc man šī tēma tiešām uh, uzrunā, ir fascinē. Paldies visiem lektoriem, ļoti noderīgi komentāri. Bet, protams, šeit ir vairāk jautājumu nekā atbilžu šādās debatēs. Un pirmais mans komentārs tāds vispārīgs. Uh, profesors Voters sacīja, ka mums uh, nav tāda vienota šablona cilvēktiesību klauzulām Eiropas Savienībā, runājot par to, kā tās figurē tiesniecības nolīgumos, tā ir pastāv zinām diferenciācija. Es zinu, ka dažādi dzirdēt, kādēļ tas notiek, bet es vēlētos dzirdēt varbūt tādus akadēmiskus argumentus, varbūt, vai tas ir tādēļ, ka, lūk, atšķirās eh, ekonomiskais, eh, ekonomiskā situācija stāvoklis vai kultūras situācija, varbūt ar, mēs vairāk uzticamies citām valstīm nekā, nekā pārējām. Mē runa par, par eh, sarunu mm, tātad taktiku tīri, nu kāds jūs akadēmiskais viedoklis šajā jautājumā? Un vēl konkrētāks varbūt jautājums par kā reformu. Es biju referents šajā jautājumā, un, manuprāt, tas bija tāds gan labs tāds šablons, sacīsim. Tagad runājot par cilvēktiesību aspektiem. Tātad šis Kalifornija tiešām bija labs pasākums, manuprāt, tā, tā tiešām bija tāds šablons, ko, tad, ko komisija izmantoja sarunās, mēģināja izmantot sarunās ar Āfrikas valstīm, bet nekas tur nesanāca. Nākal kā, jautājums, kādēļ Āfrikas valstis uh, Ehm, pretojās tam, lai izmantotu viņa gadījumā līdzīgu mm, risinājumu šablonu kā kariforma gadījumā. Priekšstādā jūs arī tā kā garām ejot, ehm, bet tom pieminējāt tādu svarīgu aspektu, proti, esmu ilgi sprieduši par šiem jautājumiem, par cilvēkiem klauso saturu un tā tālāk. Eh, nezinu, vai tas ietekmē iznākumu, vai stāvoklis cilvēktiesību jomā valstīs, kurā šis klauzulas figurē labāks nekā tajās, kurā to nav. Atklājas tādus uzzināt, vai kādi empiriski pierādījumi, kas liecina par to, ka šīs klauzulas eh, tiesniecības nolīgumos reāli panāk kādu, kādu progresu. Un atkal varbūt maldos, bet arī šīs neizpildas klauzulas patiesi tās netiek izmantotas, vai tās dod pilsoniskām sabiedrībām šajās valstīs eh, iespējas un eh, instrumentus panākt savu argumentu uzklausīšanu. Atklājas nezinu, vai reāli tas tā notiek dzīvē. Un nu, vispēcot, nu, gan būtu vēl iekni citi jautājumi, bet, nu, atturēšos no kārdinājuma pie kariforma atkal, tieši pie, pie šī foruma, tātad ekspertiem vēlos pavaicāt lūko. Man gan nepavisam neliela pieredze darbā ar šo fórumu, bet tomēr, manuprāt, šis nolīgums ir tiešām ļoti labs, bet pēcpasākumi bijuši tādi paknapi. Pa Pēdējos 5 gadus esmu bijis parlamentāras uzraudzības komitejas loceklis, un uh, jāsaka, ka mums ir bijis tikai viena kopēja vizīte Kar eh, Karību jūras reģionā ar šiem partneriem un vēl viena pret vizīte Eiropas Savienībā, un, uh, un šī parlamenta pilnā laikā vēl nevienas misijas nav bijis. Tā kā parlamentāra uzraudzība ir bijusi tiešām praknapa, konsultīvā komiteja, un ilgs laiks pagāja, kamēr tā tika izveidot, un izklausās ļoti labi, un Sofija viss ir skaista, bet katrā ziņā nekāds nopietns darbs nav veikts. Tā kā nepietiek ar to, ka šis klausos tiek iecerēts, nolīgumos tiek jāsver īstenot. Paldies! Jā, nenolaidzam, vārds vietā, konsēļī kungs mums. Grazie. Paldies. gadā tas Āfrikai bija katastrofāls gads. Ir tīpaši tiem, kas mēģināja aizstāvēt cilvēktiesības jo Āfrikā bija ļoti daudz kara apgabalu. Un eh, teorētiski jau valdības eh, atbalsta pilsonisko sabiedrību, bet praksē tas faktiski izgāžas, un tas nāk par sliktu tieši tiem, kuriem, kuri ir visvājākie, visatstumtākie. Amnesty International 2014. gada ziņojums un 2015. gada sākuma ziņojums parāda, kāda ir situācija, un bieži vien mēs vienkārši nevēlamies to visu redzēt, bet tas ir tiešām jāņem vērā. Paldies šodien ekspertiem, kas uh, uzstājās, un es vēlos kopā ar jums veikt pārdomas. Bieži vien parādās divi temati saistībā ar cilvēktiesībām Āfrikā. Pirmais ir jautājums par reālo politiku. Tiek teikts, ka cilvēktiesību klauzulas eh, nevar tik daudz ieviest, jo mums ir ļoti liels konkurence Afrikā, proti Ķīna, un eh, Ķīnai ir daudz ko piedāvāt, kas attiec uz infrastruktūras politiku, un ja mēs vēlamies arī darboties Afrikas kontinentā, tad mums nevajadzētu pārāk pieprasīt eh, cilvēktiesības un pieprasīt detalizēt, lai viss tiktu ievērots. Tas ir pirmais punkts, pirmais elements debatēs, un mums kaut kādā veidā vajadzētu uh, atrisināt šo jautājumu. Otrais aspekts, kas arī vienmēr tiek nosaukts, to šodien arī dzirdēju arī no vēstnieku un, kad Mauricijas vēstnieka, mums ir vajadzīgs laiks. Jā, cik ilgi laika? Tādēļ, ka tradīcijas ir tik spēcīgas, vai arī ekonomiskā situācija nav pietiekama. Šeit pastāv, manuprāt, trīs pieņēmumi. Un gribu uzklausīt ekspertu viedokļus par šo jautājumu. Pirmkārt, par kotonu noliegumu. No Tas ir divas reizes eh, ticis pārskatīts. 2015. gadā bija pārskatīšana, 2005. gadā starptautiskā kara tiesa iesaistījās un eh, bija arī otrā pārstrādāšana un arī Eiropas parlaments 2013. Eh, gadā ratificēja, bet izteica vairākus iebildumus, kas attiecas uz vairākiem noliegumu elementiem, piemēram, Eiropas parlamenta uh, loma, vērtības, vērtība ievērošana un arī citi jautājumi. Tagad vairs nav paredzēts pārskatīt nolīkumu, tādēļ mēs nevaram objektīvi teikt, ka šogad ir noteikti jāveic pārskatīšana, bet mums ir vajadzīgs šis līgums, tas ir jāsaglabā. Otrā joma Tas ir jautājums par kondicionalitāti. Domāju, ka ir uh, nepieciešams ieviest šeit stingrākas normas. Vajadzētu padomāt un diskutēt. Un uh, vajadzētu šeit vedot pozitīvu dialogu ar pilsonisko sabiedrību, citādi šo mērķi nevarēs sasniegt. Trešā joma varbūt es šeit drusku plašāk paraudzīšos uz jautājumu. Eiropas parlaments varētu pieprasīt, lai tiktu atvērts fórums par starptautisko tirdzniecību un cilvēktiesībām, kas ar to saistīt. Manuprāt, tā būtu iespēja, jo no pilsoniskās sabiedrības puses Āfrikā pastāv uh, zināmas idejas un gaidas, ko tā gaida no Eiropas parlamenta. Paldies, un tagad Sargentīnī kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet nav īsti skaidra definīcija, par ko mēs runājam. Jūs sniedzāt piemēru par kakao no Rietuma Afrikas to ievāc bērni, tas nepārprotam ir kas tāds, ko nevēlamies. Vēstnieka piemērs eh, bija kolonelistu prasības pret eh, LGBT, un mēs varētu sacīt, mums ar tādu noteikumu bija, un mēs eh, tos apkarojam. Tas ir nepārprotam, kāda ir situācija, taču uh, kuras varētu būt tās situācijas. Te nav runa par to, ka mēs nevēlamies uh, tirgoties ar valsts, kurā ir cilvēktiesību aizsardzības problēmas, bet jautājums par to, kā mēs varam veicināt cilvēktiesību ievērošanu, vai mēs um, maksājam atbilstošu cenu par cilvēktiesību ievērošanu. Un uh, tas arī, vai mēs neizvairāmies no nodokļu maksāšanas. Tas ir sarežģīti. Tam ir nozīme. Un tad jautājums, kā attīstību tuvināt tirzniecībā, par to ar vienu ir runa. Vai esam pārliecināti par to, ka mēs sniedzam godīgu mm, nolīgumu vai paši raugāmies uz savām, savu kabatu piepildīšanu. Es nevēlos šīs debatas vienkāršot, padarot lūdzu, lūk, citēju nosacījums par netarifu barjeru. Ja mēs e, runājam ar valdībām, šai gadījumā Āfrikas kontinentu valdībām, tad, nu, ne, nerunāsim ar viņiem par šiem jautājumiem, tam pilnīgi nav jēgas. Daži jautājumi. Ir dažādas, e, dažādas dažādas cilvēku tiesību klauzulas, dažādos ekonomiskās partnerības nolīgumos. Es gribētu zināt, vai Volter kungs, varbūt Loģi kungs varētu paskaidrot, kāpēc tās tā ir un vai tas ir pareizi vai ne. Jūs varētu sacīt, ka ir viena cilvēktiesība deklarācija globāla, bet mēs redzam, ka klauzulas atšķiras ekonomiskās partnerības nolīgumos. Kā nākotnē mēs varam īstenot šīs klauzulas, nevis padarīt tās par tīri politiskām debatēm. Ja es paraugos Kotonu nolīgumu, tad es redzu, ka mēs sākam politisko dialogu, tad nav runa par cilvēktiesību klauzulām, kas ir tur ikdienas dzīvē, bet gan politiski motivēts solis. Mēs tad sākam, mm, sākam mēģinājām sākt politisko dialogu ar Eritreju Taču ikdienas cilvēku tiesību problēmas šādi nebūtu netiek atrisināts. Kā mēs to varētu atrisināt? Un tad Maurīsijas vēstniekam vēlos uzdot jautājumu. Mēlos paraudzīties uz, cilvēku, uz to cilvēku tiesību daļu, kas nav tāds liels temats kā bērnu nodarbināšana, bet varbūt Eh, jūs varētu pastāstīt, no kurienes jums ir tie skaitļi, kāds starptautiski liela uzņēma maksā nu, nodokļus vai nē? Paldies, Imer. Paldies, priekšādātāji. Es vēlos teikt paldies, ka šodien bija uzklausīšana un uh, bija ļoti interesanti uzklausīt teikto. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt, Es arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, iekļautu cilvēktiesību sadaļu ilgspējīgas attīstības sakarā tirniecības noliekumos. Tirniecība nav pašmērķis, ir runa par eh, priekšnoteikumiem, kādā veidā notiek šī tirzniecība. Un tirzniecība ar precēm un eh, pakalpojumiem uh, var tikt atbalsts tikai tad, ja tiek ievērotas būtiskās cilvēktiesības. Tādēļ ir svarīgi, kāda novērtēšana, kāda uzraudzība tiek veikta, lai iztenotu noliekumus. Gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Mauricijas vēstnieks teica, ka ir arī citas iestādes puses uh, tirdzniecības jomā, Āfrikā gribētu zināt, vai tie tiesnesības nolīgumi, kas ir parakstīti, ņem vērā ilgspējīgu attīstību un uh, cilvēktiesības. Pamatoties informācija, kas man ir zināma, nav tas vienmēr ievērots. Uh, šeit ir vēlme iegūt pēļņu, bet uh, nosacījumi iestādēm pusēm bieži vien ir vienaldzīgi. Kā jūs vērtējat? Uh, dzimumu vienlīdzības jautājumu, kas attiec uz bērnu tiesību jautājumu un sieviešu tiesību situāciju. Āfrikā valda liela nabadzība un vardarbība. Es labprāt gribētu uzzināt, kā jūs to vērtējat. Paldies, tagad Helmuts. Paldies, priekšēdētāji. Vēlētos izniegt pateikties runātājiem. Mēs šeit saskatām šī temata daudzslāņainību un sarežģītību. Kā kolēģis Argentīnī teica, gribētu uzdot jautājumu, kā mēs pietuvināmies šai tēmai, kas mums ir cilvēktiesības. Vai mēs vienkārši runājam par kritērijiem, bet vai tad, kad mēs runājam par tirniecības politiku, uh, Mums vajadzētu padomāt par to, vai tirniecība sniedz ieguldījumu sabiedrības attīstībā tādā veidā, lai cilvēki varētu dzīvot no tā darba, ko viņi veic, no pārdošanas, no tā, kā viņi eksistē sabiedrība, lai viņi varētu arī dzīvot, gan viņi paši, gan viņu bērni. Un uh, arī tajā veidā, kā tiek ražotas preces, arī varbūt uh, vajadzētu padomāt, kā dzīvos nākamās paudzes. Uh, Tādēļ cilvēktiesība jautājums, manuprāt, uz to ir atbildēt samērā vienkārši, jo lielākā daļa valstu, kas tirgojas, ir parakstījuši ANO hartu un arī attiecīgās cilvēktiesība deklarācijas ANO, kurā ļoti skaidri noformulēts, kādas tiesības, kādas cilvēktiesības ir jāizteno. Ar šo deklarāciju parakstīšanu un ratificēšanu faktiski jau ir noteikts ietvers Un, kad mēs runājam par cilvēku tiesību klauzulām konkrētās tirdzniecības noliekumos, vienmēr ir konsekventi jāatsaucas uz šīm starptautiski atzītajām normām. Un jautājums eh, runātājiem līdz ar to ir šāds, vai mēs vēlamies īstenojams saistošs mehānismus tirzniecības noliekumos, kas eh, šīs saistības, ko pašas puses ir uzņēmušās saistoši, proti, ka šie kriterijumi principi ir jāatzīst, vai mēs, vai, vai mums izdosies to nodrošināt, vai mums izdosies radīt mehānismu tirzniecības noliekumos, kas to visu īstenos. Otrais punkts, kur vēlējos pieminēt, ir PTO atbilstība ar ko tā nav nolīkumu. Uz to jau tika norādīts. Tur ir daudz konkrēti punkti jau, kas ir PTO, diemžēl nesasniedz šo līmeni. Tātad jautājums par tirdzniecības nolikumiem esmu referents eh, par Austrumu Āfrikas kopienu. Jautājums, vai šis noliekums atbilst abiem pārējiem starptautiskajiem noliekumiem, ko tikko nosaucu. Treškārt, tas ir arī jautājums par to, kā mēs vērtējam pastiprinātu tirgus pieeju, ko mēs vēlamies trešajiem valstīm, un arī otrādi, protams, Un tas ir jautājums, vai tas sniedz ieguldījumu ilgspējīgā attīstībā šajās valstīs. Un tas arī ir kā tilts, lai tik nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. Es domāju, ka mēs šo jautājumu varam noformulēt kā horizontālu jautājumu, un tas mums daudz vairāk ir jāpatur prātā un uh, jāvērtē arī no šī aspekta tirdzniecības politika. Paldies, kolēģis un kolēģi! Mēs uh, drusku tā kā šeit uh, esam ar laika problēmu. Un, ja kolēģi pieteiksies, lūdzu, runājiet patiešām īsi, jo būs vēl arī komisijas komentārs. Un, protams, ka mēs dosim iespēju arī ekspertiem atbildēt uh, uz jautājumiem. Ferāna kungs. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Francijā ir valsts svētki Francija ir eh, cilvēktiesība valsts, varētu domāt, bet, eh, nu, jautājums ir, kurš, kas tu esi, lai spriestu par citiem. Mm, šis temats ir ārpus mūsu kompetences, ir vēl citas lietas mums kārtojams, mm, nejaucoties citu valstu darīšanās. Man ar vienu rodas. Uh, jautājumu par šo transversālo demokrātiju, jo pirmkārt jāievēro katras valsts suverenitāte. Arī šeit Eiropas parlamentā, kad no 32 sadaļām mēs apspriežam tagad 17. sarunās ar Turciju. Turcija šodien ir vēl ar vienu okupējusi Eiropas Savienības dalībvalsts Kipras teritoriju Eh, Turcijas pavēr savas robežas, lai eh, veicinātu daļu darbību. Ar to priekšstādāju kungs vēlos sacīt, ka ir mazliet jāatkāps no šāda veida tematiem un vēlos sacīt, eh, rūpējieties par eiropiešiem, kurus ārkārtīgi apdraud TTIP līgums, kas nenāks par labu ne nācijām, ne Eiropas identitātei. Paldies! So, un jetzt ist, uh... Frau Forenza. Un tagad Ferenza. Grazie, Presidente, cercherò di... Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu runāt īsi. Gribētu uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, daļai to jau pieminēja iepriekšēji runātāji. Proti, runa ir par iespēju novērtēt sekas, kas attiecas uz dzīvotiesību jautājumu, gan ne tikai par kondicionalitātes principu, bet arī par daudzsāņainām sekām, kas, eh, ko izraisa EPA noliekumi. Tas nozīmē, vai šie noliekumi tomēr nenozīmē savā ziņā neokoloniālismu pieeju, un vai cilvēktiesības un eh, sociālās tiesības, tiesības eh, uz zemi, uz zemes teritorijām, jā, tas viss ļoti ietekmē cilvēku dzīves līmeni. Nākamais jautājums. Kā šīs sekas var izsvērt, novērtēt, to arī kolēģis Rodrigas jau pieminēja. Cik lielā mērā mēs eh, sekas uz, uz to, kādas sekas atstās uz cilvēcību, kā mēs to varam novērtēt. Šeit runa ir arī par uh, šo seku interpretāciju, vērtējumu. Trešais jautājums. Tas ir politisks jautājums. Runa ir par sekojošo. Šeit mēs runājam par tirzniecības noliegumiem, kurā partneriem ir tāds ekonomiskais svārs, kas, protams, nav līdzsvaros, tas ir skaidrs. Un varbūt, ka vajadzētu paredzēt arī pretēju kondicionalitāti. Piemēram, ja mēs šeit domājam par politiskā patvērumtiesībām Eiropas Savienības eh, valstīs, tas varētu būt kā tāda pretēja kondicionalitāte, tad otrs puses kondicionalitāte, lai mēs varētu šeit panākt eh, līdzsvaru šajos tirdzniecības nolikumos eh, ir eh, vērojama arī zināma agresivitāte attiecībā pret tautas saimniecībai. E, ja chciałbym podkreślić bardzo istotny element. Kristikungs, jā, paldies. Es gribētu uzsvērt, ka šodienas debatēs eh, tika teikts tāds tiešām spēcīgs apgalvojums. Vēstniekungs teica, ka attīstības tiesības arī ir cilvēktiesības. 2015. gads ir ticis pasludināts par attīstības gadu. Un tas, kas ir saistīts ar mūsu tirdzniecības attiecībām, ar mūsu attiecībām ar Āfrikas valstīm, tas viss šogad ir pelnījis īpašu vērību, jo Āfrika ir kontinents, kas uh, saskaras ar ārkārtīgi daudzām attīstības problēmām, bet tur, protams, ir arī daudz konfliktu. Un uh, tieši šajā kontinentā ir īpaši cilvēktiesība problēmas. To gribētu pateikt sākumā kā vispārīgu komentāru. Vēl viens no runātājiem pieminēja sakojošo. Tika teikts, ka noliekumi kas ir noslēgti PTO ietvarām, tie ir labāki, ar augstāku kvalitāti nekā ekonomiskās partnerības noliekumi. Un kāds pamats ir šādam apgāvojumam? Kādēļ jūs pieņemat, ka PTO noliekumi ir labāki? Vai jūs šeit atsaucaties tikai un vienīgi uz tirniecības labumu, ko tie ir devuši, vai tur ir labāk izpildītas papildus klauzulas? piemēram, cilvēktiesību klauzulas. Un vai šīs klauzulas ir arī tikuši kritiski izvērtētas? Un kurš vērtē šo klauzulu īstenošanu? Vai mēs to darām, vai tās ir attiecīgās valstis? Lisabonas līgums nosaka, ka mēs uh, īpaši ņemam vērā cilvēktiesību situāciju mūsu attiecībās ar partneriem, ar kuriem mēs esam noslēguši noliekumus. Un tas ir neatkarīgi no tā, vai tie ir politiski līgumi vai tirzniecības noliekumi. Paldies! Last not least, uh, Madame Veržiat. Un kā pēdējā lūdzu Veržijā kundze. Oui, excusez-moi, monsieur le, le président. Es atvainojos priekšsēdētāj kungs, mēģināšu izteikties īsi. Es domāju, jautājums, kas jāuzdod, ir kāda ir er, cilvēktiesība loma Eiropas Savienībā īpaši ārējās uh, ārpolitikas jomā. Eiropas Savienības dalību valstu attīstība uh, būtībā samazinās, un arī mēs paši esam tālu no tiem mērķiem, kas pirms desmit gadiem noteikti šajā jomā. Uh, jo tikai 0,7% no katras valsts IKP tagad ir pārvērtušies eh, par 0,29% IKP, kas tiek veltīts šai jomai. Man ir tādi paši jautājumi. Kādā ziņā PTO nolīgumi ir labāki nekā EPA? Tas esmu ekonomiskās partnerības nolīgumi. Kādā ziņā ASV labāk ievēro cilvēku tiesības šajos nolīgumos. Es domāju, ka mums ir nepieciešama konkrēta priekšlikuma, lai varētu zināt, kā varam virzīties tālāk. Es arī uzskatu, ka visi tie, kas strādā pie šiem jautājumiem, zina, ka cilvēku tiesību klauzulas būtībā ir tikai tāds kā manifests, ka ir vērts tiešām izvērtēt, kāds ir progress šajā jomā. Un kā ir ar citiem partneriem? Bija runa par ASV un arī kāda ir Ķīnas un Indijas loma. Vai mūsu diskusijas ar šīm valstīm, kā jau šeit tiek sacīt, labākas cenas jautājums netiek izvirzīts par prioritāti, salīdzinām ar visu citu. Un pēdējais, pēdējā lieta. Uh, Es ļoti par ļoti svarīgiem uzskatu ekonomikas sociālos tiesības. Te ir jāņem vērā darba tiesību, darba apstākļi, cik lielā mērā tas tiek ņemts vērā, kā ir ar pamatu principiem attiecībā uz darba apstākļiem. Tas attiec arī uz bērnu izmantošanu, eksploatēšanu, un tam tā jābūt bloķēšai klauzulē. Paldies! Paldies, Elēne, vai tev ir kāda vēl jautājuma? Nē, tomēr es vēlos izmantot šo iespēju nāklējā ar pāris komentāriem, tad noslēgsim šīs diskusijas. Es uzskatu, ka eh, šeit viss eh, mēs runājam par lietu pēc būtības, mēs runājam par to, kāda ir Eiropas Savienības loma pasaulē. Valde milzīgas pretrunas, konsekvences trūkums. No vienas puses mēs mēģinām iekļaut šīs klauzulas, lai veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu, bet pēc tam, kad paraugāmies uz nolīgumu, ir citas klauzulas, kas patiesībā uh, liek uh, uzdot jautājumu, vai mēs vispār ļausim uh, šīm valstīm pārvarēt uh, taup, nabadzību. Es domāju, ka 21. gadsimtā galvenajām jābūt cilvēktiesībām tikai pēc tam tīrzniecībai. Es zinu, ka līdz šim ir bijis otrādi, un šis uzdevums nebūs viegls. Taču mums katrā ziņā ir jāmēģina virzīties uz priekšu ar savu darbību trešās valstīs, bet no otras puses mums jāsaprot, mums jāspēj izvērtēt, ko mēs darām, un ja mēs to nedarīsim, tad vienkārši mēs būsim liekuļi. Ja mēs nespējam izvērtēt to, ko mēs te paši darām, tad vienkārši turpināsim noslēgt nolīgumus, nedomājot par to ietekmi. Tad mēs mēģinām skatīt šo lietu, lai varētu pielāgot savu darbību nākotnē. Te ir runa par mūsu politiku, par tirzniecības nolīgumiem. Cilvēktiesības ir universāls, mums tās jāaizsargā gan Eiropā, gan viņa puš tās robežām. Paldies! Paldies! Pats vēlētos piebilst divas domas. Spēdām par īstenošanas jautājumiem. Varbūt kāds no ekspertiem varētu mums parekomendēt, kas tad ir tādi svarīgākie īstenošanas sekmēšanas aspekti un, un Pentakungs jūs kritizējāt EPA, tātad tipa nolīgums, un kāds, kāds, kāds ir alternatīvas cilvēktiesību uzlabošanai. Un pirms uh, dod vārdu ekspertiem, došu vārdu sākumā komisijas Andrei Galinai no DG Trade. Komisijas vārdā lūdzu pavisam īsti komentāru no jūsu puses. Labu rītu! Sveicināt, un uh, paldies, ka uzaicinājāt uz šo fascinējušo diskusiju, un tiešām es tā arī domāju, mēs. Uh, ka Eiropas pirmšu notikumu epicentrā vēlos rēģēt uz eh, pancēri uzdotajiem jautājumiem. Nav tā, ka mēs būtu nonivelējuši EPA vērtības un, un eh, nedrīkst atsaukties viens cilvēku tiesībām, bet arī uz citiem instrumentiem. Mēs neesam tos nonivelējuši cilvēku tiesības. Eh, ir um, absolūti standarti, kas ir iestrādāti EPA tipu nolīgumos. Tie ir būtiski šo nolīguma elementi tiešām. Nav tā, ka mēs būtu kompromitējuši šīs vērtības. Paņemt jebkuru šādu veidu nolīgumu, ekonomisko partnerības nolīgumu, es jūs, eh, es jūs varu droši sacīt, ka šis klausos visur figurē. Mums rīcībā ir instrumenti, lai īstenot šīs cilvēktiesības, vai tie ir izmantot vai nav, tas tas cits jautājums, bet katrā ziņā saņemam atruniem piekrīt, jā, ir jāiedveš jauna dzīvība šajos noliegumos, ir um, kopējās parlamentārās asamblējas, pilsoniskās sabiedrības iestādes, jā, jāiedroš jauna dzīvība šajos instrumentos. Pat neliela atsauca uz tevi pilsonisko sabiedrību var uh, izrādīties pozitīvi. Labi, bet par Svetlānu zinu, ka um, viens no kolēģiem uh, pārsniedzācija mēs Ukulna Mini ir nu pat uh, izlaist no cietuma, droši vien būs redzējuši Twitterī šo ziņu, esmu lepni par to, ja Eiropas Savienība to panāca. Nikola Belomo, mūsu vēstnieks, tur ir krietni pastrādājis, un tā ir pilsētiskās sabiedrības iesaisti, nepieciešama pozitīva darba kārtība, sadarbība ar mūsu tiesniecības partneriem, mūsu rīcībā ir instrumenti, dažādi līdzekļi, bet nepieciešams neustamēr piestrādāt. Nekas tam nenāks viegli šajās valstīs, un uh, dāmas būtu to pusē, kas aizstāv pārmaiņas, kas vēlas aizsargāt cilvēktiesības, bet ne tikai. Vēlas uzsvērt, ka nebūtu godīgi uzsvērt, ka mūsdienās tagad šajās valstīs eh, eh, īpas ir tādā kā izkropļotā eh, formā. Nē, tā nav. Šās, šos nolīgumos ir viss nepieciešamās atsaucas cilvēktiesībām. Tās ir saskaņotas kaut no nolīgumam. Kaut no nolīgums, protams, ir tas fundamentālais atvērs visām šādu raksturu iniciatīvām, nerunājot tikai par cilvēktiesībām, bet arī citiem jautājumiem. Ir alaži jāuzsver, ka neatkarīgi no tā, kas notiek ar šo nolīgumu nākotnē, tas apstākļus vien, ka līguma parakstītāja puses parakstot nolīgumus, kur, kuros ir atsaucis uz šiem būtiskiem elementiem, un es atkārtoju, juridiskā rakstura runājot, mēs eh, parakstam līgumus, kuros ir šie fundamentāli elementi. Vai kaut kādā līgums nākotnē būs vai nē, katrā ziņā ir spēkā jaunas spēles noteikumi. Nākotnē vai nu mēs izmantosim instrumentus, eh, kas eh, izrietēs no katra nolīguma pēcteču, vai vienkārši izmantojot Lisabonas nolīgumu, mēs varēsim um, sekmēt cilvēku tiesību ievērošanu. 218. un 250. Lisabonas līguma panti Aleš būs mūsu rīcībā. Kādēļ mūsu rīcībā nav tāda kā šablona cilvēku tiesību klausā? Mēs atzīst, jā, ka tāds varētu būt. Nu, tieši tā iemesla ja dēļ, ka nevēlamies eh, nonivlēt šīs, šīs vērtības, nevēlamies tās kompromitēt. Sarunas mērķis būtu ļoti saspringts. Kaut jau nolīgums ir teicams satvers, un tādēļ mums patiem bija vienkārši to atsaukties. Un nu, arī mums tas eh, bija tāds viegls risinājums, sakot, ka es pat nekomentēju kaut kādā nolīgumā neskaršu, un līdz ar to mēs vienkārši atsaucamies kaut kādā nolīgumā, kur ir runa par, par, par bērnu un darba ierobežošanu, par, par eh, vedzību, par, par vidi un tā tālāk. Ir eh, daudz dažādu elementu. Uh, kas eh, skar ne tikai cilvēktiesības, bet arī ilgspējīgu attīstību un tā tālāk. Lūk, ko vēlos uzsvērt. Lai kas ir nākotnē noteikti ar kocienu nolīgumu, mūsu rīcībā būs alus būs Lisabonas nolīgums, iespēja pārskatīt EPA nolīgumu nolīgums, tos visos ir pārskat klauzulas, sacīt, nu jā, bet kādēļ tad uh, Viņi ar jums būtu gatavi nākotnē pārskatīt iespējas attiecības klauzulas vai kā citādi. Uzsvēršu, ka runājot par cilvēktiesībām, mums izskatā viss nepieciešami instrumenti. Pirms viens vajag attīstību, kas tad to nepieciešams nākotnē. Nu, ziniet, es jau vienpusēji varu nospiest uz šo podziņu, bet es nezinu, vai tas nāks par labākā kā valstīm. Nu, tā ir izvēle no kaut kā no nolīguma. Nu, švicībā dialogs. Mēs iesaistam mūsu partnerus nākotnē. Ja katra nolīguma nesekos kādu pēcpasākumu, un līdz ar to arī šis elements iztrūks, es neizšaubos, kā kā kā valsts tomēr būs ieinteresētas no nu, jauna pārnāt par šīm te iztrūkstošām nodaļām. Nu, būtu pārlieku vienkārši varbūt uzstādījums būs jā, ka tā šodien viss kārtībā, kas notiks 20. gadā. Atkārtošu, ka 20. gadā mm, cilvēktiesības stāvoklis nebūs pasliktinājies, nekad nevajadzētu kompromitēt cilvēktiesību jautājumus un, un vērtības. Bet, lai kas notiek nākotnē, kā es uzsveru, mūsu rīcībā vienmēr būs iespēja piemērot, nu, sacīsim, vienpusēji sankciju elementus, eh, kurus es nekomentēšu, jo tas eh, tālaši pat sauši pēdējais salmiņš tā sacīt. Un vēl, ja neiebilstiet eh, Rēnēm, Sargentīnī, saviem deputātiem, kā arī Forencē atbildēšu. ASV atsaucas mums tādās tā saprība nesabalansētiem, nolicotiem nolīgumiem. Bet pārsiet tuvāk, ko tad amerikāņi īsti tur saka, viņi atsaucās to, ka mēs piedāvājam mm, asimetriskas APE, šos te nolīgumus, proti nolīgumus, kuros mēs no savas puses tad daudz vairāk nekā mūsu partneri dod mums pretī. Un tas ir tikai saprātīgi mums prāt. Nu, to viņi sauc par nelīdzsvarotiem nolīgumiem. ASV vēl pilnīgi skaidri tātad piemērot to, ko viņš argonā sauc par, par uh, pamatā tirsniecības eh, tātad, eh, tātad pieeja. Un šī amerikāņu pieeja nozīmē, ka um, mēs, mums būtu jāpieprasa no pašiem daudz vairāk eh, piekāpju koncesiju, un, un nu, to es nekomentēšu. Bet šodien mēs diskutējam par cilvēktiesībām, un, un es atkal jūs aicināt piedalīties tehniskā brīfingā, ko es varu jums uzrādīt visu šīs normas, ko pieminēju, jo nav godīgi uzskatīt, ka, mē, ka mēs lūk, um, netiks ar mūsu partnerdarīgtiem. Viņi parakstījuši visu tātad labāko cilvēktiesību satvaru līgumu, kāds ir iespējams. Paldies! Pants Erikungs, eh, īsts komentārs. Nu, es nevēlos atkal atsākt debats, vēlos vien uzsvērt, ka es būtu vēlējies atbildēt komisijai. Nu, labi, es, es domāju, ka jums bija iespēja sarunāt kopā 12. tehniskā brīfingā un visu noskaidrot. Andrejā Rostī, cilvēktiesību organizācijas pārstāvis, 12, 4 minūtes. Paldies! Eh. Paldies, ka uzaicinājāt ierasties šodien. Es nu, atsaukties uz uh, kolēģis Gaļinas sacīto, neatkārtošu visu, ko viņa um, klāstīja. Vēlos vien izcelt to, ka atbilstoši Līguma 21. pāntam ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība, lūk, ir atbilstoši līgumam, ārējos pasākumos ālēš eh, ievēros pamatiesību principus, tā, tātad cilvēktiesību universālu un, un neatņemumu raksturu ālēš eh, noliks to ārējo rīcību centrā, ārējo pasākumu centrā. Arī speciālisti to uzsver. Mūsu cilvēku tiesību un demokrātijas apieģē no 12. gada un attiecīgi rīcības plānās viss arī figurē. Pat labi, padoms, eh, padoms līmenī tiek apstiprināts jauns rīcības plāns, eh, laika posmam līdz 19. gadam. Un tur šis princips tiek uzsverts vēlreiz. Un tur ir sarūpēts specifiski pasākumu šajā jomā. Bet runājot par lietu, cilvēktiesību klausos starptautiskajos tiesniecības nolīgumus. Visi e, es um, ietveruši līgumu, kas tiek slēgts trešajām valstīm, sevi ietver cilvēktiesību klauzulas. Tas ir būtisks nolīguma elements, un tā ir taustāma zīme, kas liecina par Eiropas Savienības gatavību nodrošināt cilvēktiesību ievērošanā arī uz pasākumos, kāda ir šo klauzulu principālā vērtība. Tā pamatvērtība tāda, ka šajā gadījumā runa par diviem partneriem, un šajā gadījumā Eiropas un AKK valsts, kas ar, ar šīm klauzulām deklarē to, ka tās uzņemās aizsargāt cilvēktiesības, tiesiskumu un tā tālāk, un tas dod tiesisku satvaru cilvēktiesību ievērošanai. Tas padara par neiespējumu nevienu no valstīm apgalvot, ka lūk, cilvēktiesības ir tie viņa iekšējais jautājums. Nu, tieši tādēļ Eiropas Savienība ir gatava turpināt šo politiku, iekļaut cilvēktiesību klauzulas, politiskos ietvaru līgumos, arī turpmāk diskutējot ar trešajām valstīm par jauniem nolīgumiem. Par kaut kādu nolīgumu runājot, Patreizējais AKK ES partnerattiecību līgums, eh, tā, tā, tā, tā, mēs nebūs spēkā mm, pēc kādu laiku, 20. gadā šķiet, un eh, mums jā, jāveic inventarizācija tā sacīja, kādas ir attiecības, kas jāņem vērā, ņemot tātad eh, vērā to, ka mainās globālais konteksts. Sācies saruna process, to, kas mēnešos sāksies publiskas konsultācijas, būs nepieciešams diskusijas ar institūcijām un kā, kā partneriem. Ko es vēlos uzsvērt? Eiropas eh, Savienībā tāda uzņēmums ir eh, saistības eh, turpināt politisko dialogu 96. panta disk, diskusijas par ietiestēm turpmāko saturu. Eiropas politikā es tepat nu uzsvēru pirms brīža. Iekļaut politiskās klausulas, kas saistās ar cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu ievērošanu visos nolīgumus, par ko uh, tiek veids diskusijas ar trešām valstīm, tā skaitā arī AKK valstīm nākotnē. Paldies! Thanks a lot! Liels paldies! Tagad došu vakal vārdu ekspertiem. Valters Kungs lūdzu. Thank you! Paldies! Vispirms arī es no savas puses. Mm varu uzteikt Eiropas parlamentu par šīm ļoti augstu līmeņu diskusijām un par pievēršanošu pašam pamatam, kas ir likts uz spēles ar vienmainīgai pasaulē. Te ir runa gan par līdzsvaru maiņu, gan arī par politiku un juridisko instrumentu maiņu. Pavisam ātri iziešu cauri jautājumiem, kas, manuprāt, tik uzdot man. Pirmais bija par sasaistes um, klauzulas saistē ar ekonomiskās partnerības nolīgumiem uh, izsanošanu. Ir Vīnes konvencija par līgumiem, tur ir skaidri rakstīts, ka līgumi ir jāizsano un jātraktē tādā kontekstā, kas attiec ar uz jebkuru citu nolīgumu vai startautisko instrumentu, kuras uh, šīs slēdzēja puses jau noslēgušas agrāk. Šai ziņā manā skatījumā nav nekādu šaubu par to, ka būs skaidra sasaite un īstenošana. Tad jautājums, kāpēc cik uh, diferencēti cil dažādās cilvēktiesību klauzulas arī tā man paliek intriga, un es domāju, tas ir tālākas izpēc vērts. Manā skatījumā tam ir saikne ar vēsturiskiem modeļiem, daudz šīs lietas tika uh, apspriestas gada gaitā, dažas bija atjaunotas, un tas novedis pie interesantām situācijas, kad paraugāmies uz Andu Savienību. Mums ir 2012. gada nolīgums ar Kolumbiju un Peru, tur ir ļoti skaidrs cilvēku tiesības klauzulas, bet ar Ekvadoru un Bolīviju tajā gadījumā mums vēl jāatgriež pie iepriekšējā nolīgumā, kur cilvēku tiesību klauzulas ir citādas. Tas viss saistīts ar sarunu vadīšanas procesiem un, un arī attiec uz citiem reģioniem pasaulē. Es domāju, ka ir vērts dziļāk paskatīties un uzdot sev jautājumu, vai mēs nevarētu vismaz virzīties uz tādu kā standarta modeli, kurā mēs varētu iekļaut visas lietas, kas mums skatījumā ir svarīgas, rezumēt tās tur. Manā skatījumā atklāti runājot, mums ir jāiet Tālāk par starptautisko cilvēktiesību konvenciju, kas tika izstrādāta 1948. gadā. Daudzi jau cilvēktiesību instrumenti ir pieņemti kopš tā laika, un neaizmirsīsim arī to, ka ir eh, informācija, kas ar vienu pieaug ik pēc diviem, trim gadiem ar cilvēktiesību padomu, kur, ja, tas tā ir ANO organizācija, kur uh, katra valsts tiek pārskatīta viņu mehānismu gaismā. Un tad tiek skatīts, kā tiek īstenoti atbilstošie cilvēktiesību instrumenti. Es domāju, bija ļoti interesants atsauksmes uz, atsauces uz tirzniecības un uh, politikas sasaisti. Lisabons līgums tiek, eh, liek mums iziet no parastā ietvera un padomāt par to, kā var, eh, kā politika vai kā, kā tā tirdzniecība ietekmē politiku. Un mērķis ir padarīt attīstības sadarbību tuvāku sistēmai, lai arī veicinātu mūsu ietekmi. Runājot par institucionāliem mehānismiem, Izskanēja jautājumi par to, ko tad mēs darīsim ar šīm cilvēktiesību klauzulām. Es domāju, ir svarīgi tiešām paraudzīties, kā tiek pārbaudīts progress vai, ja kādienā ir pārbaudas trūkums. Patiesībā nav neviena tāda nolīguma, kurā ir paredzēts konkrēts uh, pārbaužu mehānismus cilvēktiesību jomā, bet ir politiskais dialogs, vispārējais dialogs, kas turpinās, un tas ir ļoti svarīgi. Taču kā jau deputāts atbilstoši pamatot saci, tad mēs pār, eh, daudz eh, um, uzmanības pievēršam krīzei, milzīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas parādās arī politiskajā dialogā. Bet tiešām būtu jāpievērš uzmanība uh, cilvēktiesību pārkāpumiem ikdienā, kas ir daudzās valstīs. Būtu jāizstrādā kāds mehānisms, kur ir laba informācija apkopot, un tad mēs varētu risināt šīs lietas ar pilsonisko sabiedrību un atbilstošajiem sarunbiedriem. PTO uh, atbilsme EPA ir parasts jautājums, uh, tas ir izpētīts, tur vairāki argumenti izskanējuši. Es domāju, ka mēs varam turpināt to skatīt vienmēr. Būs diskusijas ar, Amer ar ASV par uh, eh, substancionālo tirzniecību, par PTO nolīgumiem un prasībām GATT ietvaros. Eiropas Savienības uzdevums ir eh, iestāties par savu viedokli, ka e EPA atbilst PTO un PTO arī starp citu attīstās Dohas sarunu kārta ir pilnīgi iestrēgusi un mums arvien vairāk jāapzinās īstenā situācija. Mm, preferenciālo tarifu nolīgumi, reģionālie nolūgumi kļūst arvien populārāki. Tātad 21. gadsimts ir pienācis un arī PTO tam būs jāpielāgojas. Lielas paldies! Loģi kungs, lūdzu. Paldies! Es izteikšos par 3,5 punktiem. Puspunkts attiec uz ASV. Es domāju, Dažkārt ir vērts ņemt vērā to, kā ASV skata daži no šiem tirzniecības nolīgumiem. Ja jūs paraugāties uz tās privās tirzniecības nolīgumu, tad tur ir noteikumi, kuros būtībā ir rakstīts, un, protams, kā ASV ir savs modelis, un šai ziņā te ir tāds ātrāks veids nekā mums. Mēs ilgi esam vadījuši sarunas ar ASV, un tagad arī jūs Eiropā redzat, cik ideoloģiskas varbūt uh, ASV. Tātad tā, privās tirdzniecības nolīgumiem ASV ir modelis. Un vienmēr tur ir viens noteikums, kas universāli ir vienāds. Ka jebkāda piekāpšanās ne ASV partneriem. Brīvās tirdzniecības nolīgumā arī tie ir jāpiešķir ASV pusē. Tad nav nekādu, mm, nekādas piekāpšanās tam, kāds ir šīs valsts attīstības līmenis. Un te man jāsaka, ka ekonomiskās partnerības nolīguma kontekstā. Mēs šo brīvās tirzniecības nolīgumu mīkstinājām, lai nodrošinātu, ka tas attiec tikai uz tām valstīm, kurām ir 1% no globālās tirzniecības. Tā ir svarīgā atšķirība. Tagad pievēršos trim citiem punktiem. Tā, EPA īstenošana. Tas jautājums izskanēja. Mums ir vairāki noteikumi par ilgspējīgu attīstību tikai tāpēc, ka mēs apņēmā uzņēmējs ir saistīts par investīcijiem. Viena no svarīgām lietām, kas eh, EPA kontekstā jāapzinās, ka te nav runa par atsaucēm uz cilvēktiesībām vai uz to, cik svarīgs, svarīgi ir eh, ilgspējīga attīstība. Tas pat šie aspekti atainojas konkrētajos noteikumos, nevis tikai tā tekstā. À, preambulā. Un, protams, ka sociālie un vides standarti ir ļoti svarīgi investīciju piesaistei. Tā ir atkal svarīga atšķirība salīdzinot ar citiem ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Ar to saistīta arī ir cita lieta. Tas ir eh, novatorisks, eh, revolucionārs, eh, gudrs nolīgums uz papīra. Tas nav bijis atbilstoši īstenos, no kā varētu būt labumu. Un te pie vainas ir abas puses. Pirmkārt, asimetriskās attiecības varētu tā pārfrāzēt. Vienai pusē ir vairāk atbildības nekā otrai. Un te es aicinātu cerēt, ka Malstrēmas kundze komisāra, kas visam drīz, eh, kuras lidmašīna drīz nolēdīsies Afrikā, rīt partneriem sacīs. Mums ir eh, milzīgi ieteikti starptautiskās organizācijas. Mēs eh, veicināsim starptautisko valūtas fondu, mudināsim SVF un Pasaules banku izmantot uh, tirzniecības veicināšanas mehānismus, uh, kas palīdzētu arī reformēt nodokļu sistēmu, tā lai nodrošinātu, ka tie noteikumi, kas mums ir attiecībā uz tarifu, atteikšanos no tarifiem, uh, neizpaužas kā mm, Karību jūras eh, valstu nodokļu apjoms samazinājums. Tas ir svarīgs punkts. Tas, kas mums ir IDF instrumentā paredzēts, ir tāds kā dešsiltīgi, pozitīvi, konstruktīvi, taču tā, te nav nekāda laika grafika, vai tie nespēja reaģēt uz izmaiņām laikziņa. Un tad ir jāatzīst, ka ir specifiski faktori, kuru dēļ Kariforma ir vienīgais reģions, kur ir visaptvaroša stepa. Tur ir trīs faktori. Ir tikai viena vismazāk attīstītā valsts Haiti, tāpēc arī nav daudz izvēles. Otrakārt, ministri un valsts vadītāji Uh, piedalījās apspriedēs par ietvaru arī saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu. Tad vēl arī cita lieta - brīvās tirdzniecības nolīgums ar Amerikam. Tā mums bija svarīga skola. Mēs mācījāmies, kā organizēt tirdzniecības sarunas. Es eh, darbojos organizācijā Regional Negotiating Machinery. Mēs arī piedalījāmies. Mums arī konsultatīvi iestādi kurā varējām iesaistīt neoficiālos spēlētājus, nevalstiskas organizācijas. Un tad arī ir tendence strādāt ar lielajām rūpniecības valstīm kā ASV, Kanādu un EP kontekstā Eiropas Savienība attiecībā uz viņu interesēm un kā tās pārvaldīt. Un pēdējā lieta, ko vēlos minēt. Šīs diskusijas liecina par to, ka nav šaubu par to, ka cilvēktiesības ir ļoti svarīgs tirdzniecības nolīgums. Neviens to neapšauba. Es domāju, svarīga lieta šeit ir, kā mēs varētu virzīties tālāk no eh, tās atziņas, ka tas ir svarīgi, uz būtisku apņemšanos un uzraudzīšanu. Un te es varētu sacīt, ir trīs izvēles. Pirmkārt, ASV pieeja, proti tirzniecības nolīguma noslēgšana ir atkarīga no slēdzēju puses uh, starptautisko konvenciju pieņemšanas, piemēram, starptautiskās darba organizācijas konvenciju pieņemšanas. Otrakārt, jāskatās, cik lielā mērā pašreizējā ES pieeja attiecībos GSP un arī noteikuma attiecībos darba tiesībām var tikt iekļauta EPA Un trešā iespēja atzīt, ka AKK un ES attiecības ir eh, sui generis. Tā, tas ir uh, sava veida īpašas attiecības. Te ir arī attīstības dimensija, ne tikai tirzniecības dimensija, līdz ar to ir vesels eh, instrumentu kopums, ko var izmantot, lai uzraudzītu un pārskatītu. Liels paldies! Tagad lūdzu Vēstnieks Konjūlu, liels paldies priekšstādātāji. Es domāju, šīs debats bija ārkārtīgi interesants, bija arī daudz jautājumu. Es nedomāju, ka varam uz visiem atbildēt, taču 3-4 esmu piefiksējis, kuriem visiem ātri iziešu cauri. Viens jautājums par reālu politiku Āfrikā. Īstenība ir tāda, ka Āfrikā ir arī cits spēlētāji un daži no citiem spēlētājiem nekādas uh, nosacījumus par cilvēku tiesībām neizvirza. Un tas ir svarīgs faktors, ar kuru mums visiem jāreitinās. Daži uzdevja, cits uzdeva jautājumu, vai runa par cilvēku tiesībām, vai viņi iekļauj arī jautājums attiecībā uz um, ilgspējīgu attīstību. Nē, diemžēl par to uh, pauž nožēlu ne tikai Eiropa, bet arī Āfrika. Āfrika apzinās, uh, ka tas, kas notiek, visticamāk nenāk par laugu Āfrikai. Taču kā tad mums tas būtu jārisina? Es domāju, ka no Eiropas Savienības puses pastāv iespēja kaut ko darīt lietas labā. Kāds jau teica, ka mums šī lieta ir jārisina. Kā mēs šo lietu varam risināt? Manā skatījumā ir tāds kā viedās iniciatīvas. Varētu būt Eh, beznosacījuma atbalsts, līdztekus tam paturot prātā cilvēktiesību klauzulas, kas jau pastāv. Un jāatrod, te jau to teica, tā gudrā pieeja cilvēktiesību jautājumiem. Un ir arī jānodrošina, ka politikas ir konsekvents, jo bieži vien ir novērojams tas, ka Un to, es domāju, mēs visi apzināmies, ka ir dubulti standarti atkarīgs no tā, par kuru valsts ir runa, vai tā ir liela varana valsts, tad, protams, mēs varam pievērst savus acis lai, uh, uz to, kas notiek šajā valstī. Ja tā ir vārgāka valsts, tad mēs varam tā izvirzīt ļoti augstas prasības. Tā ir šāda veida dubultie standārti, konsekvences trūkums, no tā jāizvarās. Es agrāk jau pieminēju, ka ir jābūt arī jūtīgiem pret vietējo kontekstu. Te es domāju, LGBT jautājumi un uh, citas lietas kāds uzdeva jautājumu, cik daudz laika mums jāpiešķir šādu reformu īstenošanai, tad ir atbildes jautājums, cik daudz laika tas prasīja Eiropai, lai īsteno šīs reformas. Vai mēs varam sagaidīt, ka tas, kas eh, desmit, gadu des, desmitgadis vai, vai pat uh, gadsimti ir prasījis Eiropai notiktu 10, 20 vai pat vienkārši gada, divu gadu laikā Āfrikā. Es domāju, jāpiešķir laiks Āfrikai īstenot šīs reformas. Mēs runājam par tirzniecību kā attīstības instrumentu. Es domāju, tam ir jāpievērš uz galvenā uzmanība, ja mēs neuzskatām, ka var atbilstoši ievērot cilvēku tiesības vai izmantot tās, ja nenorisinās attīstību. Ja mēs vienojamies par to, ka tirzniecība var būt attīstības instruments, tad mums ir jāpielāgojas, lai mēs varētu nodrošināt, ka tirzniecība, eh, ka attīstība turpinās un arī cilvēktiesības var ievērot. Un pēdējā atbilde viens sekund, to, tas bija svarīgs jautājums tieši par Maurīci. Vai daudznacionālās firmas maksā savus nodokļus? Jā, pavisam droši, jā, viņi maksā nodokļus Maurīcijā korporatīvais nodoklis ir 15%, ir arī globālie uzņēmumi, kas maksā nodokļus arī tajā valstī, no kuras tie nāk. Šī valstī mēs dodam uh, nodokļu kredītu, līdz viņi var pierādīt, cik nodokļu viņi maksājuši savā valstī, un tad mēs pielāgojam viņiem nodokļu likmi. Šiem cilvēkiem mēs dodam 80% nodokļu kredītu, pieņemot, ka viņi samaksā savus nodokļus savā valstī, vienkārši tā um, apsveram dēļ, ka um, um, nodokļu deklarācijas iesniegšanas uh, uh, grafiks ir atšķirīgs, jā, varbūt pie mums tas ir aprīlī un viņiem tas ir kaut kur citur. Tātad viņiem, mums jāpiešķir viņiem laiks, lai viņi mums uh, sagatavo to dokumentu, ka viņi ir maksājuši savus nodokļus savā valstī. Un eh, šie nodokļi, ko šie uzņēmumi maksā, Maurīcē vēl ar vienu ir augstāk nekā citur, un sistēma ir efektīvāk nekā tā, ko esam pieredzējuši daudzās citās ES valstīs. Lielas paldies, turpiniet priekšstādātājs, pēdējais runātājs ir Betlūkungs. Priekšstādātāja kungs un kundze, kā ierosinājuma arī Renā kundze, vēlos, lai atbildi sniedz Madame Sufiko. Es viņai piešķiru savu uzstāšanās laiku, lai viņa izteiktos, ja piekrītat. Ja jūs atsakāties no savas iespējas runāt, tad došu uz trim minūtēm vārdu kolēģim. Kolēģiem. Merci. Paldies. Priekšstādātāja kungs, priekšstādātājs kundze, paldies, ka ļāvāt mums piedalīties šajās ārkārtīgi interesantais debatēs. Es iesākumā varētu sākt ar to, ar ko beidza vēstniekums. Visi piekrītam, ka tirzniecības mērķis ir izveidot darba vietas, nodrošināt attīstību. Līdz ar to ir jāparedz iespēja tirzniecībai to darīt. Un mēs izveidojam reģionālo zonu, lai šādu darbu varētu paveikt. Es uzskatu, ka šis brīdis ir ļoti svarīgs. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības salīdzināšanu ekonomiskās partnerības nolīguma kontekstā ar PTO prasībām, PTO paredz izņēmumu īpaši nabadzīgām valstīm, un Eiropas Savienība to nevēlas pieņemt ekonomiskās partnerības nolīguma kontekstā, un to apliecina tas, ka ir 5% nodoklis pamats precēm, bet, eh, mazā, eh, bet īpaši nabadzīgām valstīm, mazturīgām valstīm tas ir nulle PTO kontekstā. Es uzskatu, ka ekonomiskās partnerības nolīgumi ir tāds kā ietvars, lai tas nāk par labu, jāpielāgo tā prasības. Daudzas valstis vēl tikai struktūrāli pielāgojas. Mēs runājam par tirzniecības apstākļiem, it kā jā, prasībām, it kā katra valsts būtu atsevišķa, bet jā, e, daudzas valstis vēl turpina sarunas ar e, Startautisko valūtas fondu, Pasaules banku, un tās vēl nav beigušās. Tās visas vēl nevar paredzēt. Mēs uzskatām, ka šodien Kā jau Eiropas Savienība to teica, ekonomiskās partnerības nolīguma mērķis ir veicināt reģionālo integrāciju. Tā tiek aizsargāts robežas, tā arī var attīstīt mm, iespēju veidot brīvus, caurskatāms tirgus. Un tas ir priekšnoteikums, lai varētu izmantot Eiropas Savienības piedāvāto ietvaru. Un vēlos nobeigumā sacīt, ka katreiz, kad Eiropas Savienība ir piekritusi īstenot uh, pētījumu, kura uh, secinājums ir, ka labumi nebūs nekādi liela Āfrikai, tad vienmēr šis pētījums tiek noraidīts. Eiropas Savienība uh, eh, finansēja vienu līgu, vienu pētījumu par Maurīciju, Mauritāniju un uh, Un, eh, un tad mēs secinājām, un tur bija secinājums, ka jēgas liela labuma nebūs. Tad vēl ir ilgspējīgi attīstības noteikumi, kas nāktu par labu. Un uh, tās ir tiesības, kuras mēs arī tagad gribam piedāvāt. Paldies! Thanks a lot! Um... Jā, liels paldies, dāmas un kungi! Un tagad ir pienācis Uznēlāk sirsnieks paldies eh, par eh, ekspertu uzstāšanos un par interesantu diskusiju. Es domāju, ka jautājums, kā pareizi ieviest cilvēktiesību klauzulu un eh, pareizi vērtēt ieviešanas procesu, būs viens no būtiskajiem elementiem arī turpmāk. Un tagad došu vārdu Elenai, lai viņi varētu noslēgt uh, mūsu diskusijas. Jā, paldies visiem, laikam jau ir noguruši un izsaukuši. Gribētu teikt paldies visiem un ceru, ka drīz tiksimies atkal. Uz redzēšanos!